So, colleagues, I think we can... Nu, ko, kolēģi, sāksim darbu, neskatoties uz to, ka rindas visai skrājas, nu, nav tā, ka tā būtu galīgi tukša, bet, nu, ceram, ka mūsu puciņš papildināsies tuvākā laikā, bet, nu, sāksim jau tagad, jo laika mums rīcībā jau nav pāri pārējiem. Darba kārtības apstiprināšana. Saprotu, ka tā ir jums visiem izsūtīta, vai būtu kādi komentāri, pretenzijas? Ja nē, tad darba kārtība ir apstiprināta. Pāriem pie otrā darba kārtības punktā, iepriekšējās sanāksmes, kas notika 21. janvārī protokola apstiprināšana. Protokols ir visiem izsūtīts, vai jā, nav iebilšu, tad nu, protokolu varam uzskatīt arī zem par apstiprinātu. Lieliski! Paldies! Trešais darba kārtības punkts, eh, priekšsēdētājs eh, paziņojumi, tādu nav. Ja nu vienīgi novēlu visiem labu rītu, tas arī mans vienīgais paziņojums. Ceturtais darbkārtības punkts. Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ziņojums par Eiropas, tātad par personu ar invaliditāti reālām tiesībām balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās. Līdz šim bija uzskatīts, ka vēlēšanās nevar piedalīties cilvēki ar garīgiem traucējumiem, un nu, tagad mūsu vidū ir šī jautājuma referents Pātera kungs un ekonomikas un sociālo lietu komitejas. Priecājamies jūs redzēt mūsu vidū, un jums arī būs vārds desmit minūtes jūsu runai un pēc jūsu runas, tad eh, būs iespēja uzdot jautājumus, eh, komentārus, aptuveni 15 minūtes mūsu, eh, mūsu rīcībā šai procedūrai. Un es esmu Igaunieti, paturiet to prātā, un, un es jums likšu pie sirds to, ka minūtes sastāv no 60 sekundēm precīzi. Tā kā 10 minūtes ir 10 minūtes, un 15 minūtes būs 15 minūtes, ne vairāk. Paldies, saka Patarkungs, priecājos būt jūsu vidū un stādīt jums priekšā komitejas ziņojumu par eh, personu ar invaliditāti tiesībām piedalīties Eiropa parlamentu vēlēšanās. Ziņojums tika pieņemts 19. Eh, gada martā, bet nu, tas joprojām ir aktuāls. Un, eh, nu, šajā jomā vēl daudz kas ir jādara. Kas tad notiks ar šo ziņojumu tālāk, to, to es jums pastāstīšu savā īstā ievada beigās. Ziņojumā ir runa par Eiropas Savienības vēsturi patiesībā, par, par Eiropas Savienību vairākas sejas, un visas no tām ir īpaši spīdošas un, un smaidīgas. Miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu nav tiesību piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un, nu, pirmkārt, kādēļ tad eh, tika sagatavots šis ziņojums? Lai eh, atspūgļot reālo situāciju Eiropas Savienībā, jautājumus. Nu, tātad vispārējais vēlēšana sistēmas Eiropas parlamenta vēlēšanās īsti nestrādā. Mūsu komiteja ir um, tātad konsultīvas tiesības, mums ir tiesības paust uh, savu viedokli Eiropas saimnības lietās. Um, protams, ne par uh, valstu iekšējām lietām, bet par Eiropas saimnības lietām. Aptuveni divus gadus strādā pie šī ziņojuma. Datu vākšanas process bija visai sarežģīts, Un mans mērķis bija atspūgļot uh, reālo situāciju visās Eiropas Savienības dalību valstīs, izņemot eh, Lielbritāniju, jo nu, tajā laikā jau bija skaidrs, ka, ka notiks eh, Brexits, ka Lielbritānija eh, nu, tur nākamajās vēlēšanās nepiedalīsies. Un datu vākšanas process sastāvēja no diviem pētījumiem. Sākumā ieguvām datus par uh, ierobežojumiem, tātad uh, legālajām, juridiskajām barjerām. Un otrkārt veicām ļoti detalizētu tādu pētījumu, uh, apsakot, kādas ir tie tehniskās barjeras cilvēku līdzdalībai vēlēšanās. Un vairums informācijas, ko saņemam, bija vai no valsts iestādēm, vai arī organizācijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā ar cilvēktiesību jautājumiem un strādā cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs savācām vairāk kā 200 piemērus no visām dalību valstīm, un um, pozitīvos uh, piemērus izceļam uh, pieminot, kurā dalība valstī tas eh, ir noticis. Negatīvos piemērus paturam anonīmus, jo mūsu ziņām mērķis nebija kritizēt, bet vienkārši izcelt, eh, uzrādīt problēmas. Mūsu īsais eh, punkts atgādinājumu juridisko un politikas satvaru, Eiropas Savienības tiesību aktus un dokumentus, sākot ar ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī citus pamat dokumentus, Eiropas padomas un komisijas dokumentus. Nu, un, mums eh, nu, ziņojums eh, nozīmē ir arī izcelts vēsturiskais konteksts, eh, kā arī pastāvušās normas, pastāvušie tiesība akti, kas nosaka kārtību, kādā notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas, un arī tas, kā tad šīs normas varētu mainīt, pagrozīt, tā teikt, lai ņemtu vērā personu ar invaliditāti tiesības. Nu, pirmkārt, kādas tad juridiskās barjeras? ierobežojumi. Un pirms 20 gadiem vairumā Eiropas Savienības laiba valstu nebija nekāds retums, ka cilvēki ar intelektuālu vai garīgu invaliditāti vai, vai mentālās veselības problēmām viņam tika liekta rīcības spēja, un līdz ar to arī viņam nebija tiesība piedalīties vēlēšanās. Un kāda ir patreizējā situācija? Nu, šobrīd uh, 12 eh, plus 2 valstīs, tātad eh, nav šādi ierobežojumi. Šis plus 2 nozīmē, ka pēdējā brīdī 19. Eh, gada sākumā Vācijā un Francijā tika pieņemti jauni likumi. Automātiska tiesību, tiesību zaudējums, zaudējot juridisko rīcību spēju, 9 mīnus 1 valstī tā tiek rakstīts. Un, un bezbeidzot izvērtējums, ņemot vērā konkr konkrētā individa spējas, tas notiek 7 mīnus 1 dalību valstī, 6 dalību valstīs. Tātad, bet ņemot vērā to, ka šajā grupā. Ir viena no valstīm, kur, kur ir teiksim, gandrīz simts valsts eh, šā, šādi gadījumi, un, un, un citās mazāk. Un tā. Tehniskās barjeras. Tātad eh, informācija par to, kādas ir tehniskās barjeras dalībvalstīs, astoņās valstīs informācija par vēlēšanu procesiem ir ļoti ierobežota un nu, ir pieejama tikai plašsaziņas līdzakļos internetā. Tātad šī informācija galīgi nav pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar īpašu invaliditāti. Vairums balsošanas punktu vai tātad, iecirkņu Eiropas Savienībā nav īsti piemērots personām ar invaliditāti un 12 dalību valstīs. Personām ar invaliditāti nav tiesību mainīt vēlēšanu iecirkni ja teiksim, viens kāds cits vēlēšana iecirknis ir vairāk piemērots, tad tā viņš to nevar mainīt. Un nevienā Eiropas Savienībā nav standardizēts tas, kā vēlēšana iecirkņi ir aprīkoti, vēlēšana tātad uh, punkti, un uh, tie nav tātad lietotājiem draudzīgi. Nu, Beļģijā ir publicēts tāds tāda rokas grāmata vietējām pašvaldībām, un nu, tas arī viss patiesībā. Un tālāk uh, asistenta izvēle. Nu, tāda brīvprātīga asistenta izvēle dažās dalībvalstīs nav iespējama. Tikai deviņās dalībvalstīs uh, um, neredzīgiem ir uh, tiesības um, nobalsot slepeni un bez nekādas palīdzības. Aizklāti balsot tātad. Citās slēdēju valstīs tas nav iespējams. Dažās dalību valstīs balsošanas procedūra ir visai sarežģīta, to ir grūti saprast. Un balsotājiem, vēlētājiem, respektīvi, viņi īsti nesaprot uh, arī um, atsevišķas uh, vēlēšana metoloģijas sākas. Un um, tāpat arī um, vēlētājiem ir uh, spe, jā, jāveic specifiska darbība. Nu, piemēram, jāieraksta roku pilns kandidāta vārds, lai nobalsotu. Un gan arī trešdaļā dalību valstu um, personas, kas atrodas, teiksim, slimnīcās vai aprūpes uh, kādos centros, viņiem vispār nav iespēja pielieties vēlēšanās. Un citas problēmas, kas ir izceltas uh, ziņojumā, par ko varbūt uh, nediskutēsim šodien, jo šis ziņojums ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē. Es varu arī lejuplādēt šos, šos dokumentus um, šīs dienas sanāksmes tātad vietnē. Uh, Tad agrīnā nobalsošana, balsošana pa pastu, balsošana mobilajā, tātad iekārtā, balsošana ar pilnvaru. Balsošana ar pilnvaru, to mēs neuzskatām par alternatīvu, jo praksē tas nozīmē, ka uh, persona ir deleģējusi vēlēšanas tiesības, un to var uzskatīt tikai par tādu kā nu, liksim, papildu risinājumu. Elektroniskā balsošana pastāv divās dalībvalstīs. Uh, Nu, vienā pilnībā, un otrā nu, daļēji varbūt, bet, eh, bet nu, principā iespēja nobalsot elektroniski. Obligāti balsošana trīs dalībvalstīs. Cilvēkiem jābalso obligāti. Pat tad jums nav īsti šādas iespējas. Nu, daži ir svarīgākie secinājumi. Visās 27 dalībvalstīs eh, pastāv likumi vai, vai organizatoriska mm, kārtība, procedūra, kas eh, izslēdz zināmas personas ar invaliditāti no līdz, līdzdalības parlamentu vēlēšanās aptuveni 400 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņu no 14 dalību valstīm. Ņemot vērā dalību valstu tiesības, ir zaudējuši tātad savas eh, tiesības piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās, tādēļ, ka viņiem ir invaliditāte vai, vai karīgās veselības problēmas. Un, um, 19. gada sākumā tāda bija 800 tūkstoši, bet pateicoties likumdošanas izmaiņām Vācijā un Francijā, tagad šis eh, cipars ir sarūts uz pusi. Astoņās dalībvalstīs jebkurš, kurš nevar nokļūt balsošanas iecirknī, nevar nobalsot. Tātad personas, jo ja viņam nav nekādu alternatīvu tātad, nobalsošanas tiesību. Tālāk 18 dalībvalstīs neredzīgiem vēlētājiem nav iespēja nobalsot ne, pastāvīgi, neatkarīgi. Nu, Pamēģinām labākā praksa visās dalībvalstīs. Tātad, ja, ja tiktu izveidot ideāla sistēma, kurā ik viens Eiropas Savienības pilsonis ar invaliditāti ne tikai um, saņemtu pilnas, pilnas tiesības piedalīties vēlēšanās, bet arī pats varētu izvēlēties ērtāko veidu, kādā nobalst. Un tā būtu ideālā situācija. Patreizējā Eiropas Savienības likumdošana um, risina virknīm problēmu, kas saistās ar EP vēlēšanām. Nu, formāli šķēršļu šai likumdošanai nav. Jā, bet ir, uh, tā skatā arī ir paredzētas likumdošanas garantijas. Uh, nobalstot uh, personām invaliditāti. Ja, ir es pilsonis dzīvo citā Eiropas Savienības daļa valstī, viņiem ir eh, jāgarantē tiesības nobalstot, un principā nu, teorētiski šādas, šādas eh, tiesības ir jā, jāvar realizēt arī personām ar invaliditāti. Un 19. gada parlamentēlēšanu sauklis bija šoreiz es balsošu. Bet uh, to varēja papildināt ar uh, iebildi, ka, ko, ko atbalstītu miljoniem uh, personu invaliditāti, kā arī šoreiz es nevaru nobalsot. Nu, šis viņiem ir par to tādu pelēko Eiropas Savienības seju, bet eh, nākotnē varbūt eh, spožu mums visiem, bet ir kaut kas jādara lietas labā. Eiropas ekonomikas un sociāla lietu komitejas birojas vakar eh, apstiprināja manu lūgumu strādāt pie pašiniciatīvas ziņojuma par šo jautājumu. Mans mērķis ir īsi izcelt un norādīt tādā īsā atzinumā, kas tad būtu reāli jāmaina Eiropas Savienības vēlēšanu kodeksā. Uh, tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka vismaz vairums no personām ar invaliditāti reāli var piedalīties vēlēšanās un nobalsot. Paldies! Lielas paldies! Ļoti tāda iespaidīga un interesanta prezentācija, manuprāt. Nu, pirmkārt, man jādod eh, vārds arī komisijas pārstāvim. Atvainojos, bet, laikam, jūsu vārdu nespējuši nolasīt. Varbūt iepazīstiniet pats lūdzu mūsu ar, ar, ar sevi, jo baidos, ka kļūdīšos nosaukt jūsu vārdu kā, kā greizi un nepareizi. Nu, nav problēma. Stādīšos priekšā, man sauc. Kā jūs tikko dzirdējāt? <laughs> es strādāju komisijā. Un nodarbinātības un invaliditātes struktūra vienībā, tātad tā, tā, nodaļā, kas ir tāds fokus eh, points, ka, tad punkts, kas strādā pie ANO konvencijas eh, aspektiem un jautājumiem komisijā. Un, eh, Es sākumā vēlos pateikties eh, patentu kungam, jo ziņojums tiešām ir teicams. Tajā ir iekļauta visai svarīga informācija, kas, starp citu, ļoti precīzi atbilst arī tā informācija, kas ir komisijas rīcībā, ko ir ievākusi komisija, ar, izmantojot dažādas mūsu firmas un arī ANO struktūras, tātad kā tad personas ar invaliditāti piedalās politiskos procesos. Nu, kā jūs pareizi izcēlāt, te mēs runājam par uh, problēmu ar nobalsošanu. Pašās vēlēšanās, tāpēc nevajadzētu aizmirst arī personu tiesības, kas ir paredzēta uh, ANO konvencijā par personu, personu invaliditāti tiesībām. Tātad tiesības eh, piedalīties politiskos procesos. Uh, tātad visdažādākajās politiskajās funkcijās un, un pasākumos. Un, uh, Komisija bijusi visai norūpējusies par šo jautājumu kopš tika pieņemta Eiropas Savienības stratēģija personām ar invaliditāti. Un, tā pamatā ir dalība valstu atbildība, un mēs tam to šo jautājumu apsprieduši dalība valstu ekspertiem. Mums ir augsts līmeņa darba grupa, ko esam runājuši par pat rīcības spēju, par, par pieejamību šiem cilvēkiem Un šajā kontekstā vēlos izcelt eh, to pozitīvo ietekmi, kāda Eiropas Savienības eh, pieejamības akts un, un, un direktīva var eh, ieviest šajās situācijās, kā tā var uzlabot šo, šo ainu. Un tāpat arī mēs mēģinām standardizēt piekļuvu ēkām Eiropas Savienībā. Un mūsu ikgadējās rekomendācijās, ko mēs izstrādājam pirms katrām parlamentu vēlēšanām, mēs esam rekomendējuši vismaz pievērst uzmanību šiem aspektiem, tātad, lai visām personām būtu iespējas realizēt savas uh, eh, balsošanas tiesības, un esam īpaši izcēluši problēmas, kādas ir personām ar invaliditāti. Esam sākuši pārskatīt uh, stratēģiju, un komisija nākotnē to arī laidīs klajā, un uh, es noteikti piefiksēju, kas izskanēja šeit šodien un pārdomu procesā, domājot par šīs stratēģijas nākotni, mēs to noteikti liksim aiz augšas un, un, un īstenosim. Paldies! Paldies! Un nu, tagad eh, Ādams eh, Kozaks ir eh, vēlas uzdot jautājumu referentam. Lūdzu. Mm, paldies. Pirmkārt, vēlos sirsnīgi pateikties Batēra kungam par to, ka ieradāties un stādījāt priekšā šo ziņojumu. Ilgāku laiku mēs esam pazīstami un pastāvīgi kontaktējamies, un mums ir ļoti laba sadarbība bijusi. Esam kopā arī strādājuši ar dažādām organizācijām un, un, un partneriem. Un mums mērķis ir kopējs un tiešām vēlos jūs sirsnīgi sveikt un uzteikt jūsu darbu. Lai mēs tālāk uzmanīgi iepazinos ar šo ziņojumu un jāsaka, ka es šeit saskatu divus tādus izaicinājumus. No vienas puses, tad ir runa par Eiropas līmeņa izaicinājumiem, problēmu, no otras puses, dalībvalstu problēmām. Savienības līmenī, eh, nu, protams, jārunā par Eiropa parlamenta vēlēšanām, un, un šeit eh, lielākā problēma ir eh, un to, kā nodrošināt uh, pastāvīgu piekļuvu un, un, un, uh, un uh, neutralizēt tās barjeras, kas, kas uh, šur tur pastāv, lai piedalītos vēlēšanās. Dažādas, uh, nu, tur jāsvēdā ar diezgan plašu institūciju loku klāstu. Uh, Un, protams, pirmā kārtā mēs varam novērst arī tehniskās barjeras, kas eh, pastāv šajā procesā. Vēlēšanu regulējums, protams, ir dalībvalstu kompetence, kā konkrētie procesi tiek organizēti dalībvalstīs. Nu, tādēļ arī pilnīga harmonizācija nebūs īsti iespējama, bet kurās jau mums jādara kaut kas lietas labā. Mm, mēs arī vēlamies sadarboties ar viņu mums atzinumu izstrādāšanā vēl šī gada laikā. Mēs aicināsim komisiju nāk klajā ar skaidriem priekšlikumiem dalību valstīm, ar tātad skaidrām rekomendācijām, lai stekmētu to, ka dalību valstīs eh, nu, tomēr eh, notiek kaut kāda minimālā harmonizācija. Katrā dalību valstī būtu kaut kāds eh, minimālais, tā teikt, slieksnis, un cilvēkiem reāli tiktu vismaz nojaukt šīs fiziskās barjeras. Paldies! Maybe, maybe we'll took them one by one. Nu, varbūt uh, atbildēs, atbildēsiet uh, uz uh, šiem komentāriem uzreiz, tā būs nu, skaidrāk. Nu, bet es piekrītu tam, ko jūs sacījāt, bet man svarīgākais izaicinājums ir tieši Eiropas Savienības līmenī. Nu, minēšu konkrētu vienkāršu piemēru. Teiksim, e, es pilsonis ar divām pasēm, divām pilsonībām. Tad, uh, Nokrībā nu, tā, kāda viņa pilsonība viņam var būt, eh, kur, kur pilsonība viņš tā teikt piemēroja, viņam var būt eh, problēmas. Un tas, ko mēs sagaidām mūsu komitejā, tas tiks atspoguļots arī mūsu ziņojumā, ir nodrošināt tādas pamat garantijas, minimālās garantijas visiem Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, tā ierakstītās vēlēšanu kodeksā. Tas, protams, neliekas dalību valstīm īstenot savus kaut kādus principus un lietas, jo, jo Ja mēs eh, paredzēsim, ka katram neredzīgiem ir eh, jāgarantē tiesības nobalsot eh, patstāvīgi, neatkarīgi, nu, tas būs liels solis priekšu, nu, kā jau bijis iepriekš tātad Lielbritānijā. Nu, Lielbritānijā ir skaidri tāda vairākuma sistēma nacionālās vēlēšanās, bet parlamentu vēlēšanās viņiem bija jāpielāgojas un jāpiemēro Eiropas Savienības standarti. Un jāpieņem sistēma, kas balstās uz proporcionalitāti. Nu, tā kā Eiropas Savienība ir zināms pilnvaras. Uh, noteikti kaut kādus principus, noteikumus attiecībā uz to, kā notiek parlamenta vēlēšanas, Eiropa parlamenta vēlēšanas. Un visbeidzot, pieminēšu Dānijas lietu. Dānijas konstitūcijām ir normas, kuras neļauj personām, kurām nav balsošanas tiesību, piedalīties eh, Dānijas parlamenta vēlēšanās. Nu, ko tad paveic eh, Dānija? Ne, nemainot uh, konstitūciju, tās Dānija pieņēma likumu, kas ļauj piedalīties Eiropā parlamentu un vietējās pašvaldību vēlēšanās. Nu, dažās dalībvalstīs ir, uh, konstitu, ir konstitucionāli ierobežojumi, un jautājums, vai šie ierobežojumi mm, attiecas arī uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un man ir nopietnas uh, šaubas, vai tā ir. Un ir daudz tehnisko barjeru, tas ir skaidrs, un tās gan vajadzētu nojaukt un, un neutralizēt, un tā nu nav milzīga problēma. Paldies! kas runā par jūsu priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs. Tas ir pelnījis mūsu uzmanību un tas būtu tuvāk jāatspriež komitejām. Es domāju, ka komiteja varētu tiešām nākt klajā ar priekšlikumu komisijai kaut ko darīt lietas labā. Fedora kungs. Paldies priekšstādātāji un paldies arī patēra kungam. Es esmu. Nu, un sekoju rūpīgi līdz jūsu prezentācijai, kas bija ļoti interesanta. Līdzlība vēlēšanās, protams, ir ārkārtīgi svarīga. Dažādas uh, tātad, uh, cīņas tiek izcīnītas uh, politiskā līmenī, lai nodrošinātu to, ka ir tiesības balsot un piedalīties vēlēšanās, un ka cilvēki netiek diskriminēti balstoties uz jebkādiem pamatojumiem, vai tie būtu uh, Um, uz kādiem apstākļiem te nebūtu balstīti. Balsošanas tiesības ir ierakstīts visās konstitūcijās, un tagad mēs redzam, ka 800 tūkstoši uh, es pilsoņi nevarēja piedalīties uh, pilnvērtīgi vēlēšanās, un tas ir tiešām diezgan šokējoši. Un, kā es sacīju, tad uh, notiek mm, tiek, tiek pārkāpti mūsu mm, pamatprincipi. principi. Jūs pieminējāt tātad labas prakses piemērs, un ko es varētu sacīt par nu, Itāliju, piemēram. Nu, Itālijā ir arī virkne tādu labu piemēru, kā, tas, kā ir organizētas vēlēšanas, un es domāju, ka ar mūsu piemēriem mēs varētu arī, arī palīdzēt. Mums ir gan vēlēšana balsošana pa pastu, ir mobilās vienības, kas izbrauc pie, pie vēlētājiem, ir iespējas arī elektroniski nobalsot. Un arī, arī slimnīcās Itālijā ir iespējas nobalsot cilvēkiem, kas ir ilgstoši atrodas aprūpē. Eh? Un eh, es domāju, ka šai komitejai ir jāturpina sekot līdzi šim jautājumam. Mums jāstrādā kopā ar komisiju, lai tiešām panāktu to, ka 24. gadā nākamajās vēlēšanās, ja, lai nu, šiem cilvēkiem nu, nebūtu nekādu ierobežojumu, lai viņi varētu efektīvi piedalīties vēlēšanās. Paldies! Paldies par jūsu komentāru! Un nu, šeit, eh, šajā spēlītē tā sacīt, ja to varam tā saukt, komisija no juridiskā viedokļa raugoties, tur, tur eh, nav nekāda problēma. Lieta ir diezgan vienkārša izmaiņas uh, e- Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanās vēlēšanu kodeksā, ko tātad pieņem parlaments, un, un tad uh, padomas līmenī tādiem valstīm tas jāapstiprina un problēma atrisināt. Nu, tā kā um, pēc mūsu atzinuma pieņemšanas pirmais solis būtu tāds, ka mēs vēršamies pie parlamenta. Nu, un es, protams, esmu gatavs uh, nu, turpināt darbu pie šī jautājuma. Paldies! Citu jautājumu no delegātiem nav, bet man gan viens jautājums ir padomā vēl. Es saprotu, ka jūs runājat eh, par cilvēkiem ar invaliditāti, bet ja mēs ņem vērā to, ka eh, sabiedrība strauji noveco, un vecāka mm, gadagājuma cilvēkiem varbūt viņiem nav tīri invalīdu statusa, bet reāli viņi nu, arī ir gan šajā kategorijā. Un nākamajās vēlēšanās eh, situācija varētu tikai pasliktināties, tā es saprotu. Un jūs pieminējāt divas dalībās, kur ir elektroniskā mm, balsošana. Uh, Jūs nepieminējāt to, kur, kur vēlēšanas iespējams internetā. Elektroniskā balsošana ir uh, tas pats, kas uh, e-balsošana, kā, kā ir Igaunijā, vai tā palīdz cilvēkam invaliditāti. Nu, es neesmu drošs patiesībā, bet, bet uh, nu, tas ir jūs esat speciālists. Paldies! Sāksim ar to, ka um, personas ar invaliditāti manās acīs ir visas personas, kuras atbilst tā no konvencijiem. Nav nepieciešama uh, juridiska atzīšana, kaut kāda, kāds certifikāts, lai cilvēku atzītu par uh, personu ar invaliditāti. Tas tikpat labi attiecas arī uz vecāku gadagājumu cilvēkam, un šī problēma tikai augsta auguma. Un, kā jau minēju, cilvēki, kas uh, nespēja patstāvīgi atstāt savu māju vai, vai atrodas ilgtermiņa aprūpas iestādēs, nu, daudzās dalību valstīs viņiem nav iespēja nobalsot. Runāju par elektronisko balsošanu. Igaunija, protams, iekļaut šajā sarakstā, jo um, Nu, Beļģijā arī šur tur ir šīs um, elektroniskās nobalsošanas iekārtas. Bet par Igauniju runājot, elektroniskā saziņa starp eh, pilsoņiem un valsti ir uh, globāla sistēma, kas Igaunijā labi strādā. Tā neatiecas tikai uz uh, balsošanu vien, uz līdzību vēlēšanās, bet arī uz citiem aspektiem. Un, uh, nu, pilsoņi to apzinās Igaunijā, un pat ja viņi, viņiem pēkšņi kaut kādiem iemesliem nav iespējas atstāt savas mājas, viņi var izmantot šo komunikāciju sistēmu, tātad eh, elektronisko sistēmu, lai sazinātos ar valsti visdažādākajos kontekstos, un, un visdrīzāk vairums no viņiem arī var izmantot šo sistēmu vēlēšanām, balsošanai. Bet elektronisko sistēmu nevajadzētu, vai internetu sistēmu nevajadzētu uzskatīt par vienīgo tādu zelta risinājumu, tā teikt. Tā ļoti ērta sistēma, bet, kā es pieminēju, daudziem cilvēkiem doties uz vēlēšanu iecirkni un, un iemest savu, savu vēlēšanu biļetenu ir svarīgs tā, tā, tāds, uh, tāds uh, pilsoniskās uzvedības solis. Viņi tādēļ apliecina savu pilsonisko apziņu, viņi demonstrē, apliecina savas vēlēšanu, tad, tad vēlmi piedalīties svarīgu politisko vēlmu pie, lēmumu pieņemšanā. Un cilvēki, kas var reāli fiziski aiziet uz, uz vēlēšanu iecirkni, nu, viņiem tur uz vietas jānodrošina adekvāti apstākļi, lai viņi varētu tur ierasties un iemest savu biļetenu, nobalsot uh, bez. Um, palīdzības eh, bez, bez ārējas asistents, tā teikt. Nu, tas no viņiem pašiem atkarīgs. Dažās valstīs viņi var izvēlēties eh, kādu asistentu, teiksim, ģimeni, nu, kādu ģimenes locekli veselīdz vai kā. Nu, tas ir tāds. Eh, nu, tas ir cilvēka cieņas jautājums manās acīs, un tas ir, to nevajadzētu nematiet par zemu. Paldies. And uh, another thing is that, uh, uh Paldies. Vēl kāda lieta. Uh, Jāsaka, ka elektroniskā balsošana ir ļoti ērta, bet tam ir nepieciešams zināms prakses. Un, piemēram, ja jums ir 80 gadi, varbūt jums tas tik labi neizdodas. Un vēl jautājums no Štānakas kundzes, lūdzu. Paldies! Es tikai gribēju pateikt, ka dažkārt mēs no citām valstīm prasām vairāk nekā darām paši. Es esmu bijusi novērotāja daudzās vēlēšanās, piedaloties vēlēšana novērošanas misijās. Nu, un nereti standartu veidlapa ir jāizpilda, un, un tur jānorāda, vai vēlēšana iecirknis ir pieejams, piemēram, cilvēkiem ir ierobežotu pārvietošanos un tam līdzīgi. Nu, lūk, un mēs ļoti bieži kritizējam citas pasaules valstis par to, ka netiek nodrošināta, piemēram, vēlēšanu iecirkņu pieejamība. Jautājums ir, vai jūs eh, esat eh, ņems vērā arī eh, vēlēšanu novērošanas misiju pausto kritiku? Nē, jo mēs ziņojumu sagatavojam balstoties uz informāciju, ko saņēmām no valsts iestādēm, no pilsoniskajām organizācijām. Uh, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Bet eh, par eh, iecirkņiem runājot, vietējās iestādes ir atbildīgas par vēlēšanu iecirkņu sagatavošanu. Un ļoti bieži iestādes tiešām vēlas to visu pielāgot cilvēku rīpšām vajadzībām, nepieciešamībām, bet eh, iestādes īsti nezina, kā to izdarīt. Un pat ja ir zināms, kā to izdarīt, uh, tad uh, tomēr rodas problēmas, uh, ja ir nepieciešami papildu pūliņi vai papildu izmaksas. Tā kā vienīgais risinājums ir noteikt pamatstandartus nacionālā līmenī, iestrādāt to likumdošanā soli pa solim. Manā valstī tas, piemēram, šobrīd attiecas uz 50% vēlēšanu iecirkņu. Nu, un, ja cilvēkam ir iespējas mainīt vēlēšanu iecirkni, un ja ir iespēja nodrošināt transportu, nu tad nav jau uzreiz no paša sākuma jāsāk ar 100% visu iecirkņu. Bet, eh, nu, ja vietējās iestādes nereti uzskata, ka iecirknis ir pielāgots cilvēkām īpašām vajadzībām, tad realitāte nereti atšķiras. Jo nereti tiek eh, palaists karam kāds sīkums. Eh, piemēram, noteikums ir tāds, ka kāpnēm ir jābūt margām un šo margu nav. Uh, Paldies! Paldies eh, ziņotājiem, tiešām ļoti interesanti, un esmu droši, ka diskusiju turpināsim. Paldies arī komisijas pārstāvēji, vēl arvien nevaru nosaukt jūsu vārdu pareizi, par to atvainojos. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijā, un tagad, kolēģi, varam ķerties pie balsošanas. Ja piekrītat, tad es gribētu izbalsot elektroniski, izmantojot kartītes. Eh, pirmo reizi vadu sanāksmi, un esmu droša. Uh, ka man eh, izdosies atturēties no kārdinājuma katru reizi visu pārbaudīt elektroniski, jebkurā gadījumā. Tā kā varbūt darīsim tā no paša sākuma jau. Uh, okay, okay, but uh, you want to check? Yes. Uh, there is a recommendation uh, from. Ir ieteikums no sekretariāta pārbaudīt, vai viss labi darbojas. Nu, tad nobalsosim par kaut ko kurš ir pats skaistākais cilvēks šai zālē. Sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. Okay. Everything is working. Everything is working. Viss darbojas. Paldies. Tātad balsojam par atzinumu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas uzraudzību 17. un 18. gadā. Ir jāpieņem atzinums, ziņotājs ir Ruiz Devesas kungs, cik saprotu viņš zālē nav, nu tad viņam iespēja izteikties arī nav. Un ķersimies pie balsošanas. Kompromiss viens. Sākam balsot. Has everybody voted? Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos. Kom piektais grozījums. Sākam balsot. And close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums, 3 daļās, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Neredzu rezultātus. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss grozījums 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām uz 30. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atvainojos. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un visbeidzot balsojam par visu atzinumu kopumā grozītā formā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar ļoti lielu vairākumu. Apsveicam referentu. Paldies, kolēģi! Nu, tagad uh, ir cilvēki, kam zāle jāpamet. Un mēs turpināsim, ķersimies pie piektā darba kārtības punkta. Nē, sastā, sastā darba kārtības punkta.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 So, colleagues, I'm trying to give the floor to myself. But... Kolēģi, jo man tagad eh, ir jāizsakās, bet es negribu kliegt. Eh, tāpēc lūdzu, ja zāli pamat, eh, tad, tad, tad tā, dariet to tagad. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir pašiniciatīvas ziņojums par uh, pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. Tas ir gada ziņojums par 2018. un 2019. gadu. Es esmu referente no petīciju komitejas, došu vārdu pati sev. Atzinums ir diezgan īss, nu, nu, tas, protams, vienmēr ir žēl, ja runa ir par cilvēktiesībām. Bet man šķiet, ka mēs varētu to uzlabot ar grozījumiem. There are six main points. Ir sešas galvenās lietas, ko es gribēju uzsvērt. Pirmkārt, Eiropas pamatiesību hartas piemērošana dalībvalstīs nacionālā līmenī nav perfekta. Otrakārt, Mēs ar bažām atzīmējam, ka vairākas dalībvalstis nav pilnībā vai pareizi īstenojušas padomas pamatlēmumu par atsevišķu rasisma izpausmi apkarošanu un ksenofobijas apkarošanu, izmantojot krimināllikumu. Treškārt, uzsveram, ka uh, neatkarīga tiesu vārā, runas brīvība, mediju plurālisms ir ļoti būtiski elementi tiesiskumā, un ar to ir problēmas atsevišķās dalībvalstīs. Negribu ne uz vienu konkrēti norādīt, bet, nu, tomēr. Aicinām turpināt īstenot eh, sociālā pīlāra principus, lai nodrošinātu sociālās pamatiesības eh, nacionālā līmenī Eiropas Savienībā. Un tāpat arī ir uzsvērts, ka jānodrošina privātums un datu aizsardzība. Un visbeidzot, tas ir eh, sastais punkts šajā atzinumā, aicinām padomi pabeigt eh, ratificēt Stambulas konvenciju, kas nosauc vardarbību pret sievietēm. Un jāsaka, ka vairākās dalībvalstīs šī konvencija ir nepareizi vai daļēji īstenota, nu, un eh, tas nav tas, uz ko mēs aicinām. Tāpat komisija ir aicināta pārskatīt esošo tiesības aktu īstenošanu. Nu, lūk, tas arī viss, bet es esmu droša, kā ar ēnu referentu un citu politisko grupu palīdzību mēs varētu šo atzinumu padziļināt, uzlabot un labprāt došu vārdu ēnu referentiem. Pirmkārt, Lorāns no ETP lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos ungāru valodā. Paldies Tomas kundzei par paveikto darbu, uzstādājot pie šī atzinuma. Man šķiet, ka te ir runa par ļoti svarīgām lietām. Un eh, jūs jau arī pati teicāt, tik tiešām mēs varētu lietas uzlabot. Varētu atzinumu uzlabot ar grozījumu palīdzību, izmantojot ierasto parlamenta procedūru. Runa ir par vispārējo tiesību situāciju Eiropas Savienībā. Ja mēs paskatāmies uz pagājušo gadu ziņojumiem, tad jāsaka, jāsaka ka ir lietas, kas tā arī nav mainījušās. Ir eh, sabiedrību grupas, eh, kam eh, vēl ar vienu neizdodas īstenot savas cilvēktiesības. Ir dažādas problemātiskas situācijas, kas mums visiem ir zināmas. Tāpat ir arī pētījumu rezultāti un dažādi citu veidu dati, kas nāk no dalību valstīm. Nu, tāpēc pilnīgi noteikti nevaram apgalvot, ka viss ir kārtībā cilvēka tiesība jomā. Un tāpat arī petīcijas skaits, kas nonāk mūsu komitejā, skaidri apliecina situāciju. Pilnīgi noteikti, ja runa ir par pamatiesībām, tā ir joma, kur vēl ar vien ir problēmas. Man šķiet, ka pēdējo divu gadu laikā un tā ir teikts arī atzinumā, problēmas eh, vēl ar vienu ir saistītas eh, lielā mērā, piemēram, ar rasismu, ar dažādām naida formām, vai tas būtu rasismas vai citas naida formas. Um, tāpat arī, piemēram, sporta organizācijās valda ievērojams rasisms vairākās dalībvalstīs. Uh, mēs jau varam runāt par tendenci faktiski. Uh, Un es domāju, ka mēs to varētu arī atzinumā paust eh, ar grozījumu palīdzību. Nu, un ja runa ir par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu pamatiesībām, nu, piemēram, pieejamību, mēs jau par to runājām vēlēšanu procedūras ietvaros, bet tāpat eh, sociālās tiesības un to kritēriju un arī privātuma un datu aizsardzība, tas ir ārkārtīgi svarīgi un to pilnīgi noteikti ir jāizceļ. Un eh, tāpat un jautājumi, kas ir saistīti ar minoritātēm. Mēs mūsu komitejā un parlamentā esam tie, kam ir jācīnās par pamatiesību ievērošanu. Ir jāpanāk, ka tās tik tiešām tiek piemērotas praksē. Bet mēs neesam vieni šai uzdevumā. Mēs nevaram to paveikt izolācijā. Mums ir nepieciešams komisijas un padomis atbalsts. Un mums ir nepieciešama uh, arī labvēlīgāka attieksme no dalībvalstīm, lai mēs tik tiešām varētu rast risinājumus visām tām problēmām, kas eh, vēl ar vienu turpina pastāvēt. Lūk, un mēs ceram, ka Eiropas komisija sadzirdēs eh, to, kas ir paustas šajā atzinumā. Un, eh, un ceru, ka tik tiešām mēs varēsim panākt progresu pamatiesību jomā, jo tiesiskums Nu, tā ir viena no pamatiesību garantijām. Tie ir divi ļoti cieši saistīti elementi. Un ceru, ka tik tiešām varēsim turpināt arī diskutēt par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tālāk lūdzu Kristīna Maistrojas un Dēnu referenti, viņas te nav. Un tālāk lūdzu Tatjana Ždanoka, zaļo ēnu referenti. Thank you. Sure. Uh... Paldies priekšādātāji! Nu jā, mēs zinām, ka pastāv problēmas ar pamatiesību hartas īstenošanu. Un tas ir arī uzsvērts pirmajā punktā piedāvātajā atzinumā. Īpaši 51. hartas pāns. Tas ir ļoti būtisks. Un tur ir runa par ierobežojumiem hartas piemērošanā, ne tikai par stimuliem to piemērot. Un mēs zinām, ka vairākās Eiropas parlamenta rezolūcijās ir ticis rosināts šo 51. pantu grozīt. Un vairāka kompetences nodot Eiropas Savienībai skatīt to, vai valsts tik tiešām hartu īsteno. Tas parādījās rezolūcijā par Eiropas Savienības nākotni. Man liekas, ka Gijs Verhofstāds bija referents. Tā ka tiešām būtu vērtīgi minēt šīs problēmas. Un varu tikai piekrist arī tām pārējām bažām, kas parādās šeit tekstā. Par uh, hartas neīstenošanu dalībvalstīs. Bet es domāju, ka arī komisija būtu pelnījusi zinām kritiku. Mēs varētu aicināt komisiju aktīvāk darboties. ja runa ir par tiesību pārkāpumiem. Un tas parādās arī petīcijās, ko saņemam. Nevaram paļauties tikai uz 51. pāntu un atrunāties ar to, ka tā nav Eiropas Savienības kompetence skatīt petīciju par vienu vai citu tematu. Nu, lūk, tā kā mēs nāksim klājā arī ar attiecīgiem grozījumiem un ceru, ka tie gūs atbalstu. Paldies! Thank you, Mr. Stein. Paldies, Danakas kundze. Tagad EKR ēnu referentam vārds. Paldies, saka Džambatski kungs. Es vēlētos jūs apsveikt ar sagatavoto dokumentu, Toms kundze. Tur ir eh, svarīgas lietas minētas. Tajā pašā laikā ir arī pretrunas un sankcijas, eh, kuras aicināt ieviest. Un eh, komisijai tiek aicināts rīkoties attiecībā uz Stambuls konvenciju un tās ratifikācijas eh, īstenošanu. Principā tā ir solis pretī federālajai Eiropai, jo dalību valstīm ir to kompetencija rīkoties. Bulgārija ir viena no valstīm, kas nevēlējās veikt konvencijas eh, ratifikāciju, bija būtiskas debats nacionālā līmenī, un bija arī tiesas lēmums šajā ziņā. Tātad mūsu pozīcija ir bijusi kategoriska. Nu, mēs nekādā ziņā nevaram ratificēt konvenciju. Es redzu, ka ir spiediens, kas eh, parādās eh, par labu ratifikācijai katrā dokumentā, mm, kas parādās Eiropas Savienībā. Uh, neatkarīgi no tā, vai runa būtu par Melno jūru vai jebkādu citu e, tematu. Uz mani atstāja iespaidu tas, ka kolēģis vienmēr atsaucoties uz ratifikāciju, bet vēlos norādīt, ka mūsu pozīcija nemainīsies. Ir pretrunas starp konvenciju un mūsu izpratni un tradīcijām. Bieži vien mēs atkārtojam savus argumentus, bet rodas sajūta, ka mēs netiekam uzklausīti. Mēs ievērojam principus, eh, kuros balstās eh, Eiropas Savienība. Mazāk federāla pieeja. Lai nu kā vēlētos jūs sveikt, eh, Tomas kundzi, par to, ka minat vairākas svarīgas tēmas, eh, izpausmes eh, brīvība, runas brīvība. Lai nu kā jākoncentrējas uz eh, galveno pamat tiesību jomām - migrācijas krīze, ekonomikas sociālajie izaicinājumi - tie ir svarīgi temati. Lūk, tas ir svarīgi. Nu, tā vietā, lai apspriestu dokumentus, kas tikai rada pretrunas un argumentus. Drīzāk jārunā par šiem punktiem. Neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienība bija vainīga pie Brexit, un mēs nevaram saprast to, ka dalībvalstis varētu tikt sodītas par savu pozīciju. Tas ir politisks spiediens, kas tiek izdarīts. Tas tikai radīs vairāk šaubu Eiropas pilsoņos. Tas ir spiediens pret eh, Polijas un Ungārijas valdībām, to mēs varam redzēt. Un eh, mēs eh, redzam tādu virzību uz priekšu, kuru nevaram atbalstīt. Paldies ēnu referentiem, kas arī strādāja pie šī dokumenta, bet nu šāds ir mūsu pašreizējais viedoklis. Paldies, Džambavski kungs! Uh, Pirms es dodu vārdu nākamajiem runātājiem, man jums ir jāatbild. Mm, šajā atzinumā netiek aicināts piemērot sankcijas. Te ir aicinājums komisijai pārskatīt īstenošanu. Te nav runa par sankcijām. Es nevaru arī jums piekrist, ka uh, cīņa pret vardarbību ģimenē būtu solis pretī federālajai Eiropai. Uh, Nu, es domāju, noteikti būs iespēja vēl to apspriest, sanāksimies ar ēnu referentu, un kur tad arī izskatīsim visus jūsu brīnišķīgos priekšlikumus. Agnes Ēler tagad. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Erasmus programma ir eh, liels panākumu eh, programma, vairāk simt tūkstoši studenti izmanto programmas sniegtās iespējas. Es regulāri tikos ar vidusskolāniem, ar eh, praktiķiem, ar personām, kas ir piedalījušies šajā veiksmīgajā Eiropas Savienības programmā. À, šobrīd es ne, nebiju plānots, ka es par to runāšu. Kāpēc man tika dots vārds? Atvainojiet, priekšsēdētāji, jūs man devāt vārdu, bet man liekas, ka laikam nebija īstais brīdis. Es atvainojos. Man ļoti žēl. Nē, nē, viss kārtībā. Paldies par jūsu ieguldījumu. Es domāju, būs mums ļoti vērtīgas, auglīgas diskusijas, nonāksim pie laba atzinuma, bet ir vēl viens izaicinājums – Kā parūpēties par to, lai galvenā atbildīgā komiteja ņemtu to vērā? Un nu, tas ir mūsu uzdevums veikt labēšanu politiskajās grupās, lai nav tā, ka liba komiteja to izlasa un aizmirst. Un nu, tas būtu nākamais darāmais grozījuma iesniegšanas termiņš pulksten 3. 25. februāris. Laika nav daudz. Tagad septītais darba kārtības punkts lūgumraksts. Lūk, beidzot nonākam pie sava galvenā temata lūgumrakstu izskatīšanu. 1.06.2018 lūgumraksts iesniedz Zviedrijas valsts piedarīgais Aleksandrs Edbergs Torens par reģistrācijas procesu un identifikācijas dokumentu ieviešanu Erasmus studentiem Eiropā. Diemžēl lūgumraksts izsniedzējs nevarēja ierasties. Uh, Nu, mēs zinām, kas, eh, kāda ir lūguma raksta būtība, apkopojums ir pieejams, došu vārdu komisijas pārstāvim. Arnārs Zuters. Lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt uh, apspriest eh, šo svarīgo tematu. Mēs sas To saņēmām 2019. gada vidū. Komisijas atbildēja uz šo lūgumu rakstu. Mēs paskaidrojām, ka komisija strādā pie Eiropas studenta kartes iniciatīvas. Tā ir iniciatīva, lai vienkāršotu studentu brīvu pārvietošanos visā Eiropā, jo īpaši tie, kuri strādā un piedalās Erasmus programmā. Mēs uz to raugāmies eh, holistiski, mēģinām eh, digitalizēt, eh, racionalizēt procedūras, kas studentiem ir jāveic, mm, kad viņi dodas studēt ārzemēs. Mēs arī veidojam Eiropas studenta e-identifikātoru, lai viņi varētu identificēties tiešsaistē, kad piesakās uh, nu, piemēram, transporta kartē vai kādiem pakalpojumiem uzņēmēju valstī vai universitātē. Tāpat mēs arī mēģinām eh, vien, panākt vienveidīgu piemērošanu, lai būtu vienota karšu izdošana. Mm, eh, un, eh, lai būtu Eiropas studenta hologramma pastāvošana jāskartēs un vienotā numuru piešķiršanu, lai šīs kartes būtu atzītas Eiropā, lai būtu skaidra Eiropas studenta identitāte, ko varētu atzīt Eiropai. Tātad eh, šie studenti, kas brīvi pārvietojas, viņiem jāsniedz iespēja piekļūt pakalpojumiem, atlaidēm, eh, kas viņiem pienākas ārvalstīs. Studentu kāršu izdošana ir dalībvalsts kompetencēs arī uh, reģistrācijas e, jautājumi augstskolās ir dalību valstu kompetencē. Eiropā nav harmonizēta procesa šajā jomā, un tāpēc mēs nevaram teikt, ka lūk, šī jaunā karte dos jums tiesības uzturēties uzņēmē valstī, bet e, pateicoties šim lūgumrakstam, nu, te mēs domājam arī par to, kā tālāk attīstīt situāciju. Mums ir Erasmus Plus aplikācija, kas ir vien, kā viens pieturas aģentūra, kur studenti var saņemt praktisku informāciju. Eh, vairāk kā 80 tūkstoši leju pielāžu ir bijušas, mēs eh, turpinām to attīstīt, mums ir eh, ļoti eh, laba saskarne, ir arī vairākas augstskolas, kas testē digitālos pakalpojumus, kurus attīstam šīs iniciatīvas ietvaros, lai būtu vienotas procedūras Eiropā Erasmus Plus studentiem, kas pārvietojas, un mēs no komisijas puses to varam darīt, turpināt racionalizēt šīs programmas un uh, arī mudinām augstskolas iet vēl tālāk, tā lai mm, jebkurš students, kas brīvi pārvietojas, to varētu to izmantot. Tagad 2,3 miljonu Eiropas studenšu karšu, kas tiek izdots, mēs mudinām augstākās izglītības iestādes mm, izmantot šīs iespējas, lai studenti brīvi varētu doties no vienas valsts uz otru, uh, mācoties vai izējot praksi citviet. Tas ir eh, tāds apkopams mūsu analīzei, mūsu atbildei un to, kas ir noticis kopš saņēmām lūgumrakstu. Varbūt kolēģi, ko vēlēsies piebilst. Jā, paldies. Runājot par prasībām, rezidēt un palikt ilgāk par trim mēnešiem. Nu, te, šajā gadījumā studentam ir jābūt uh, Mm, uzņemtam augstskolā ir jābūt eh, apdrošināšanai, jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai viņi nebū, nekļūtu par slogu sociālajai sistēmai attiecīgā valstī. Runājot par brīvas um, pārvietošanās mm, personu direktīvu, eh, tur ir prasības reģistrēties, dažas dalībvalstis ir ieviešušas šādu sistēmu. Uh, bet nu, nav plāna harmonizēt reģistrācijas procedūras. Un vēl jaunākā informācija, ja ir eh, paredzēta reģistrācijas sistēma, tad eh, šim studentam ir jāuzrāda identitāte apliecinošs dokuments saskaņā ar pagājušā gadā pieņemto regulu, padome un mm, parlaments to pieņēma, un tad būs drošākas kārtas apritē 2021. gada 2. augustā tās parādīsies, un tad nebūs problēma, kad būs jāreģistrējas uzņēmēji dalību valstī. Paldies! Agnes Evrē. Un tagad gan jums dod vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par to, ka sniedzāt ļoti konkrētu, precīzu, uzmundrinošu informāciju. Es eh, nu pateicu, ka Erasmus Plus ir eh, veiksmīga programma. Vairāk kā 850 tūkstoši eiropiešu 2018. gadā izmantoja šos mobilitātes iespējas. Tas ir rekords. Bet kā lūguma raksts iesniedzies to norādu, un jūs daļai atbildējāt uz to, ka daži var saskarties ar administratīvām grūtībām, kad viņi ierodas uzņēmēju valstī, ir cita valoda, tas uh, noteikti neatvieglo situāciju. Un tad, nu, reģistrācijas sistēma ir raksturīga katrai dalību valstī, tas nav Eiropas Savienības kompetencē, bet varu apgalvot lūgumrakstu iesniedzējiem, ka mēs, uh, protams, esam un būsim uh, Eh, ļoti vērīgi Eiropas parlamentā par eh, pašas programmas vienkāršošanu, jo, kā Eiropas komisija norādīja, tad iniciatīvas šajā ziņā jau ir ļoti daudzskaitlīgas. Erasmus Without Paper, piemēram, Eiropas digitālā ID karte. Eh, tur ir virknē informācijas, ir arī aplikācija, kas daudzkārtēji ir lejupielādēta kopš 2017. gada. Uh, Tātad eh, turpinām piedāvāt jaunas iespējas šai programmai, kas ir ļoti simboliska un zināma. Protams, arī ir jāsaglabā finansējums. Es aicinātu priekšsēdētāju slēgšo lūgumrakstu. Paldies, Smeriglo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies Torēna kungam, kurš runā par vairāku studentu dzīves kvalitāti, kuri saskarās ar virkni administratīvu šķēršļu, kas saistās ar transportu, ar veselības aizsardzību, arī juridisko aizsardzību. Es domāju, ka digitāla instrumenta neesamība būtiski var ietekmēt mobilitātes kvalitāti Eiropam. To nevajadzētu par zemu novērtēt. Kad vadām pārunas par Erasmus, šobrīd notiek iekšējās sarunas starp institūcijām par periodu no 2021. līdz 2027. gadam. Parlaments un padome sadarbojas, lai tekstā iekļautu atsauci uz Eiropas uh, Mm, studenta karti. Šobrīd atsauce ir pantā, bet nav kādu juridisku saistību attiecībā uz to, kad tā stāsies spēkā. DigiConnect un komisija mums to jau arī norādīja. Eiropas studenta kartei vajadzētu parādīties 2001. gadā, tur vajadzētu iekļaut visus personas datus, universitātes datus studentam. Mērķis šai kartei būtu veicināt studentu mobilitāti, atvieglot eh, pārvaldi. Mobilitātes ciklā komisija varēs izdot digitālu mm, karti, izmantojot Erasmus Plus aplikāciju. Katrā ziņā mm, tas būs labs izējas punkts, lai atvieglotu reģistrācijas eh, procedūras. Uh, un reģistrēšanos, eh, lai varētu uzturēties uzņēmēju valstī. Es domāju, ka lūgumrakstu vajadzētu saglabāt atvērtu, jo vēl ir iespējas tālāk attīstīt Eiropas studenta kārtī, iekļaujot reģistrācijas eh, procesu, lai atvieglotu reģistrāciju mm, kā rezidentam vai pieteikumu iesniegšanu, kamēr ir šis mobilitātes periods. Paldies par jūsu teikto. Priekšlikums pēc debatēm un uzstāšanām ir paturēt lūgumrakstu atvērtu un sekot līdzi notikumiem saistībā ar Eiropas studenta karti. Jo nu ir dažas lietas, kas nav līdz galam skaidras, tam piekritīsit. Labi, astotais punkts. 594. lūguma raksts Šarsvī 2019 iesniedza BE no Vācijas ar deviņiem parakstiem par bērnu starptautisko nolaupīšanu Japānā. Jā, nu tā ir 841. 2019 pētīcija no Itālijas par arī um, starptautisko bērnu nolaupīšanu uh, Japānā. Tāpat Vincenta Fišo lūguma raksts 842 2019 par starptautisko bērnu nolaupīšanu Japānā un 843 2019 lūguma raksts no Itālijas. Tā pati tēma - starptautisku bērnu nolaupīšana Japānā. Trīs lūguma rakstu iesniedzēji ir mūsu vidū, nav viegli atbraukt uz Briseli Nav viegli, viss grūti, bet eh, nezinu, kā jūs stādājat priekšā BE no Vācijas. Jūs runāsit pirmais 5 minūtes, lūdzu. Paldies! Es vēlētos eh, arī, lai eh, Francijas pārstāvis runātu manā laikā. Es esmu no Vācijas organizācijas, kas nodarbojas ar bērnu nolaupīšanu. Lielas paldies par iespēju būt šeit un runāt par šo tik svarīgo tēmu, kas eh, atstāja traumas mazajiem bērniem, kas ir pārāk jauni, lai varētu aizstāvēt savas tiesības un izteikties savās interesēs. Pēc tam divi ar pus minūtes došu polam. Es vēlētos īsi pastāstīt par to, kas notiek ar bērnu nolaupīšanu. Mums ir četras dimensijas. Pirmkārt, starptautiskā bērnu nolaupīšana, mm, atbilstoši Hāgas konvencijai. Uh, un eh, mani bērni arī šeit ir ietekmēti. Un eh, ir mm, spriedumi, man ir daļējas eh, tiesības uz bērniem, jo, nu, mana sieva mm, arī vēlās tiesības uz viņiem, un septembrī 2018. gadā bija spriedums, bet līdz šim brīdim nekas nav darīts. Ir mēģinājumi veikt īstenošanas spriedumam, jo projām bērni nav repatriēt, esmu nobažījies par saviem bērniem, es bāžījos, ka e, mana sieva varētu veikt pašnāvību. E, Vācijas FBI un Interpols ir apstiprinājuši, ka mm, faili par šīm divām personām līdz šim pat nav īsti skatīti. Vācijas ārlietu ministrija ir arī izdevusi ceļojušanas brīdinājumu, bet tā ir tikai viena no dimensijām uh, Mm, kad ir arī Japānas gadījumā šīs eh, tiesības, un šajos gadījumos pat nav iespējams eh, apmeklēt eh, bērnus. Mums bija arī gadījums, kad ir plašas apmeklējuma tiesības, bet meita tēva nav redzējusi trīs ar pusgadus. Trešā dimensija šim gadījumam fenomenam bērnu nolaupīšanā ir vietējie gadījumi. Te ir Tomāzo Perīnas gadījums, kura bērni tika nolaupīti Japānā, tātad eh, tas ir vietējs gadījums, nevis starptautīgs, bet eh, Sofija un Eloens bērni nevarēja redzēt savu tēvu divar pusi gadus. Ir tik daudz eh, vecāku, kas ar mums sazinās, ir viņi tik izmisuši, viņi bažījās, ka būs uh, nolaupīšana. Un viņi, viņi saka, ka nu, viņi vairs neredzēs savus vecākus. 2017. gadā mani bērni tika nolaupīti uz Japānu. Es jau trīs gadus kā par to cīnos, un mums jau vairāk kā tūkstots bērnu Japānā nolaupīti. Uh, Un šiem mazajiem bērniem ir jāpalīdz, tāpēc došu vārdu arī kolēģim. Paldies, esmu prezidents Francijas organizācijā, glābsim bērnus Japānā, un arī Francijas tiesā strādāju par tulku. Šis gadījums mm, nav jautājums par tēvu māšu tiesībām, bet par valsti, kas pārkāp bērnu pamattiesības. tiesības tikties ar abiem vecākiem. ANO eh, konvencijas pārkāpums ir eksplicīts eh, Japānā. Un eh, ir jābūt, un tiek piešķirtas tikai trīs apmeklējuma stundas mm, vecākam mēnesī. Vēl š, reizēm pat šie apmeklējumi tiek liekti Hāgās konvencijā, ko 2017. gadā Japāna arī ratificēja. Maijā Japānas eh, organizēja, puse organizēja semināru Parīzē, lai sniegtu ieskatu par arī veidu, kā um, legalizēt šādus gadījumus, bet um, Kā tad rīkoties? Nu, jūs varat būt eh, vecāks Japānā, bet eh, jums būs iespēja tikties ar savu bērnu. Kā jau es teicu, Francijas tēvs, kas dzīvo Tokijā, viņu mm, bērnu nolaupīja pirms trīs eh, nedēļām. Viņu izsūtīs no Japānas, tāpēc, ka Japānas gadījums ir tāds, ka ja viņš neseņems vēstuli no savas sievas, tad viņš nevarēs atjaunot savu bērnu vīzu. Vēl kāds gadījums, kur šobrīd ir aizturēšanā Francijas vecāks, kad viņu piespiedu šķirties Japānā, kad viņam atņem visas savas juridiskās tiesības. Visi šie meli Austrālija, Kanādā, SV, apvienotā karaliste saskarās ar tieši tādu pašu situāciju. For your intervention, uh, so let me first give the Paldies, došu vārdu lūgumu rakstu iesniedzējiem, pēc tam došu vārdu Polam Džordžam. Ā, ah, tas jau jūs bijāt. Labi, tātad jūs jau izteicāties, Vincents Fišo, lūdzu vārds jums. First of all, let me uh, thanks the, uh, the member of... Pirmkārt, paldies um, parlamentam un komisijai, jo sevišķi Ignācijā Krāvā un, un kolēģi no Francijas, kas um, izrādīja lielu interesi par to, lai aizsargātu mūsu bērnu tiesības. Un sirsnīgi pateicos viņiem par to, ka viņi arī nostājas mūsu bērnu pusē. Es sauc Vincents Fišo. Mani bērni nolaupīti pirms 590, 559 dienām Japānā. Tā ir tā starptautiska nolaupīšana, vietējā nolaupīšana. Viņiem ir gan franču, gan japāņu pilsonība maniem bērniem. Pēdējo reizi redzēju savu meitu novēršanas kameras ierakstā kur bija redzams, ka sieva ieslēdz uh, meitu mašīnas bagāžniekā, vasaras vidū un aizbrauc ar bērniem no bagāžniekā. Četras uh, reizes es devies uz uh, policiju, divas reizes uz prokuratūru, un ik reizi es mēģināju tātad, um, pretendēt to, ka ir notikusi bērnu nolaupīšana, gan policija, gan prokuratūra to ignorēja. Patiesībā Policija bija tik dusmīga uz maniem, ka es informēju viņus par, par to, ka es mēģinu pats savus uzmeklēt savus nopītos bērnus, savu jurista klātbūtnē. Viņi man draudēja aizturēt. Aizturēt par to, ka es mēģinu lūk, pats nolapīt šos bērnus. Un es eh, augstākajā tiesā Tokijā tātad eh, lūdzu manai sievai tikties ar, mūsu, ar, ar bērnu uh, slimību ekspertiem. Ir tā sauktais bērnu atsvešināšanas sindroms, ko Pasaules veselības organizācija bērni klasificējas kā slimību. Francijas konsulāts Tokijā uh, Nu, tiešām mēģināju darīt ko, ko var, lai aizsargātu mans bērns. Ir sazinājies ar manu sievu un viņ, viņas uh, juristu un, pol, un Japānas policiju vairākas uh, reizes, vienkārši lai noskaidrotu, vai bērni vispār ir dzīvi. Bet tik reizi viņiem uh, sazināties neizdevās. Japānas iestādes nav darījušas neko. Nu, un Francijas iestādēm pat ir apgrūtinājušas dzīvi un tā arī izdevies noskaidrot, kur tad man bērni atrodas. Cilvēktiesības Japānā konsekventi tiek pārkāptas, nav nekāda tiesiskuma. Uh, Um, esam arī snieguši petīciju ANO par šo stāvokli Japānā pērn, uztverot, ka no nu, Japāna neievēro ANO konvenciju par bērnu tiesībām. Bērnu tiesību konvenciju, respektīvi. Lai apliecinātu to, cik liekulīgs Japānas iestādes vēlos izcelt uh, divas tādas lietas. 21. novembrī Japāņu vēstnieks apvienotajās nācijās publiski apgalvoja, ka uh, atzīmējot 25 gadus kopš eh, bērnu tiesību konvencija ratificēta. Japāna ir apņēmusies pilnībā iztenot visas eh, saistības, kas no tā izriet pēc 25 gadiem. Bet 24 stundas vēlāk eh, tiesnesis Tokijā lēma, ka apvienoto nāciju konvencija par bērnu tiesībām nav saistoša Japānā. Un citiem vārdiem sakot, Japāna vienkārši liekuļo, publiski izliekās, ka cilvēktiesības ir, ir, ir ievērotas. Un, uh, un viņi tā ir G7 valstu klubā un tā tālāk, uh, valda labums no šiem starptautiskiem nolīgumiem, bet patiesībā neko nedara. Viņi, viņi vienkārši klāja melo. Un uh, psiholoģiskā ietekme mūsu bērniem ir būtiska šeit. Un, un, un nenoliedzama, un daudz zinātniski pētījumi liecina par to, ka uh, bērniem var tik psiholoģiski un psihiski ietekmēt šādā veidā. Uh, Un, kā es teicu, pasaules veselības organizācija to klasificējusi kā slimību. Un vēršoties tomēr Japānas tiesās, lai, lai panāktu to, lai, lai, lai bērniem iespēja tikties ar, ar psiholoģiskiem ekspertiem, ja tiek atteikts. Tas būtu līdzīgi kā tad, ja mēs zinātu, ka bērnam ir vēzis. Bet attiecīgā valstī iestādes atsakās to diagnosticēt un, un, un ārstēt. Nu, tā ir vienkārši nehumāna nehumān attieksme. Mūsu bērniem ir um, jābauda tiesības un jānodrošina bērnu labāko tiesību ievērošanu. Tas ir pavadīt laiku ar mammu un tēti. Neatkarīgi no, no, no kultūras, un, un viņiem ir jādod iespēja dzīvot tādā vidē, kur viņu psiholoģiskās vajadzības apmierināts. Mūsu bērni kļuvuši par Eiropas bērniem. Viņi vairs nerunā mūsu valodās, viņi nevar praktizēt savu reliģiju, viņi nevar atgriezties savā dzimtenē, lai um, apmeklētu kādu no vecākiem. To mēs nedrīkstam pieņemt. Mm, Eiropā taču integrācija ir, ir tāda būtiska mūsu kultūras sastāvdaļa. Eiropas pilsoņi, kad kāds ierodas Eiropā, viņi, mēs darām visu iespējamo, lai viņiem palīdzētu saglabāt savu identitāti. Un šai komitē būtu jādara viss iespējamais, lai šo pašu principu, šīs pašas tiesības mūsu bērniem nodrošinātu arī ārpus Eiropas savienības tiesībām, teritorijas, respektīvi, sevišķi attiecībās kādu valsti, kas sev sauc par Eiropas uh, draugu. Un neskatoties uz daudziem Francijas, Itālijas un Vācijas eh, un Eiropas Savienības centieniem eh, nodrošināt to, lai mūsu bērnu tiesības tik pilnībā ievērotas, no Japānas puses atbilde ir klusēšana, atbilde ir nulle. Tādēļ mēs aicinām pieņemt sankcijas. Gadiem, pat desmit gadiem esam eh, te, diskutējuši ar Japānu, viņi vienkārši smējas mums sejā. Pirms pāris gadiem parlamentā ārlietu ministrs pēc sacīja, ka, ka um, Viņiem nu, vienalga, ja, ka, ka varētu būt kaut kādas starptautiskās sankcijas attiecībā, attiecībā uz bērnu nopīšanu, jo, jo, jo nu, reāli jau nekas nenotiks. Viņi vienkārši mums neizsējā. Mēs tad ierosinām iedarbināt trīs sankcijas. Pirmkārt, um, aicinām iesaldēt uh, ja starptautiskās partnerības uh, nolīgumu. Uh, pērnā gadā mārtā 26 vēstnieki nosūtīja vēstuli, un parakstīja nosūtīja vēstuli Japānas vēstniekam, uzsver, ka viņiem ir jāievēro tātad bērnu tiesību konvenciju Atzīstot to, ka Japānā nav ievērots cilvēktiesības un tiesiskuma principu, un pēc pāris mēnešiem tomēr Eiropa no savas puses parakstīja šo strateģisko partnerības nolīgumu kur paredzēts, ka abām pusēm ir jāievēro tiesiskums un, un cilvēktiesības. Nu, tā, tas nu neiet prastā, tas ir jāmaina. Otrās sankcijas - nekavējoties vajadzētu atcelt bezvīzu režīmu Japānas pilsoņiem, kas ierodas Eiropā. Mēs nedrīkstam pieņemt to, ka šīs nu, valsts pilsoņi, valstī, kur, kurā bez eh, nesodīti tiek nolapīti mūsu bērni, un nu, viņi saņem kaut kādu atbalstu. Mums jāsūt spēcīgs signāls Japānai, ka šie noziegumi netiks, nepaliks nesodīti. Un trešā sankcijām. Te es eh, balstos Itālijas piemēru. Mēs aicinām visas dalību valsts, eh, kuras, eh, kurām ir vēstniecības Japānā, savā stīmekļa vietnēs ieviest ielikt tātad brīdinājums par to, ka bērniem Japānā var traudēt briesmas. Mēs nedrīkstam pieņemt to, ka, ka pielaist, pieļaut to, respektīvi, ka jauni bērni tiek nolaupīti. Ja šie pasākumi būtu tikuši īstenoti pirms vairākiem gadiem, teiksim, tad mūsu bērni būtu drošībā. Nu, laiks ir rīkoties, laiks ir kaut ko darīt lietas labā. Noslēgumā uh, Nu, Sacīju, nu, sacīšu, ka Japāna ir suverēna valsts. Jā, nu, protams, to nevar noliegt, bet arī Eiropa ir suverēna. Nu, mums pašiem ir uh, um, iespējas pieņemt lēmumus par to, kādas mūsu attiecības ar Japānu, gan ekonomiskās, gan politiskās. Mums jāsūta ir skaidrs signāls Japānai, ka esam gatavi aizstāvēt savas intereses mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. Paldies! Priekšsētā runā bez mikrofona. Jā, nu tagad ieslēdzās. Jā. Lielas paldies eh, jums par, par to, ka padalījāties ar mums šajā informācijā. Sarakstā ir trīs eh, logumraksta iesniedzēji, bet ir arī ceturtais, ja vēlaties lūdzu jums iespēju izstāties, lūdzu stādieties priekšā. Jo es neesmu manā sarakstā. Man, eh, nu, 481 ir mans lūgumraksts. Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Mēs saucam Mazo Perīnē, esmu Itālijas pilsonis. Un kopš 2003. gada esmu dzīvojis, studējis un strādājis Japānā. Man trīs vecā, tad, tad bērni 16. gada decembrī tika nolaupīti, to es arī viņa māte. Tas vairāk kā pirms 100 tūkstošu dienām, 1500 dienām, un kopš 17. gada augusta, proti 900 dien, divas dienas atpakaļ, es viņas pēdējo reizi joprojām esmu legāli precējies ar savu sievu. Man nav um, nekāda juridiska ierobežojuma attiecībā uz to piekļūt saviem bērniem vai sievai. Man ir pilnas vecāku tiesības tikties ar maniem bērniem, jebkurā laikā, ja es vēlos, ja es uh, dzīvotu valstī, kurā tiktu ievērotas cilvēktiesības un bērnu tiesības. Man ir divi tiesas lēmumi, kas labās to, ka man ir tiesības apmeklēt savus bērnus, un tomēr mana sieva uh, nesodīta ir pieņēmusi eh, lēmumu, un man to šīs tiesības liekt. Esmu vērsies dažādās tiesās, uh, tātad runājis ar tiesnešiem un pieprasījis pilnīgu piekļuvi tātad saviem bērniem, lai nenotiktu bērnu atsevišķināšanu, bet viss, ko esmu darījis, ir bijis velti. Mani bērni un, un miljoniem japāņu nepilngadīgo un tūkstošiem eiropiešu bērnu tie, kas tur arī paliks un ne, nekad ne, ne, netiks atpakaļ. Japāņu tiesas ir korumpētas, viņiem tāds, tāds bērnu bizne, biznesiņš tā sacīt, un desmit gadiem ilgi tas turpinās, un, un es neko nevaru darīt. Jā, Japāns iestādes vienkārši sēžos klēpījas salikušas. Divas reizes esmu bijis po, Tokijas policijā ierosināt, uh, tad viņa panāk to, ka tiktu ierosināta lieta par bērnu nolaupīšanu, bet viņa man smēja, atklāt sejas smējā, un viņa saka, Japānā tas nav nekāds noziegums. Savus bērnus varat mierīgi nolaupīt uz nebēdu. Bet sava jurista klātbūtnē arī man draudēja um, arestēt un, un ierosināt lietu par, par nolaupīšanu, ja es mēģinātu turpināt meklēt savus bērnus. Itālijas konsulāts arī uh, mēģina, ir mēģinājis kontaktēties ar uh, manu sievu un ar, arī policiju vairāk kārt, bet uh, Japāna pārkāpjot eh, Bīnes eh, konvenciju, tā arī nu, nu, neatbild, vienkārši ignorē mūsu lūgumus. Itālijas iestādes ir vairāk kārti mēģinājušas eh, arī, arī bez rezultātu panākt to, lai man bērntiesības tiktu ievērotas. 18. gada oktobrī Lorenzo Fontāna ģimenes ministrs, ģimenes lietu ministrs sazinājās, uzrakstīja vēstuli tieslietu ministram Jamasta Japānā, un joprojām atbildi tā ir nav saņemta. 2019. gada aprīlī Itālijas republikas prezidents Sergio Mattarella apmeklējot Japānu, arī paudz savas bāžas um, par to, ka Itālijas, Itāļu bērni ir nopietni Japānā arī tas, uh, tas paliek bez uzmanības. Pērnā gada jūnijā ārlietu ministrs uh, apmeklēja Japānu un viņš uh, arī pacēla šo jautājumu par Itāļu bērniem un, un, un itā, Itāļu vecāku tiesību ievērošanu Japānā un atkal nekas nenotika. G20 laikā Osakā premjerministrs uh, Giuseppe Conte G20 laikā uh, Intervijā arī pieminēja to, cik dramatiska ir itāļu bērnu nu, situācija ar Japānā, kad bērni nonāpīt. Viņš eh, sasinājās ar abekungu, un, bet abekungs sacīja, nu, neko nevar darīt, eh, pār maniem tiesnešiem man nav nekādas varas. Pērnā gada novembrī G20 eh, laikā um, Marka Fāņa un, un senāta priekšsētāja vietnieks Jānis Rūss apmeklēja Japānu arī cien, eh, Japānas eh, kolēģiem, Ogabas kungam. Viņi tātad eh, arī pauda savas bāžas par to, ka Japāņu bērnu vecāktiesības Japānā tiek ievērotas, ir itāļu bērnu tiesības, bet tā kā tas paliek bez rezultātu. Konsulārā aizsardzība atbilstoši Vīnas konvencijai netiek ievērot, un mūsu um, vēstniecībām pat nav iespējas noskaidrot, vai mūsu bērni ir dzīvi. Kā mēs varam saukt Japānu par draudzīgu valsti? Ehm, policija neko nedara. Arī tad, kad eh, vecāki bērni ir nolaupīti un, un pat mūsu jūras klābūtnē draud arestēt mūs, ja, ja mēs mēģinām kaut ko darīt un, un paši uzmeklēt šos bērnus. Uh, Eh, tiesneši piešķira aprūpas tiesības, eh, neskatoties uz trešo pantu, tātad eh, bērnu tiesību konvencijā, bērnam, kas ir vecākam, kas ir nolaupījis bērnu. Tāpēc tiek minēts 55. pants, un mums jādara viss iespējamais, lai, lai pieņemtu vienpusējus, gan daudzpusējus pasākumus, kas, kas novērstu bērnu nolaupīšanu un tālāk iespējamo tirzniecību. Japānas valdība negrasās ievērot bērnu tiesību konvenciju. Tas liecina par, par viņu tādu nu, tīri ļaunprātīgu rīcību tiesību ievērošana Japānā ne, nepastāv, kā es jau pieminēju. Man ir uh, tiesības apmeklēt savus bērnus kaut reiz divos mēnešos, un tas netiek ievērots, un aizbildnības eh, tiesības netiek mainītas. Līdz ar to Eiropiešu bērni tiek pilnībā atsvešināti. Viņi vairs nevar runāt savā valodā, viņi vairs nevar eh, um, saistīties ar savām Eiropas saknēm un, un kultūru. Viņi nevar kontaktēties ar savu ģimeni, līdz ar to pusniem identitātes ar pilnīgi Japānas valdības atbalstu ir dzēsta. Šie bērni vairs nav Eiropieši. Viņi ir eh, valsts eh, sponsorētas eh, bērnu nolapīšanas schēmas upuri, un viņu Eiropas Savienībā tiek pilnībā izdzēsta. Šāda valsts nav pelnījusi būt G7 valstu lokā. Eiropai šis jautājums nav nekas jauns, mēs to apzināmies, un tomēr šis ir parakstīts gan strateģisko partnerību nolīgums 19. gadā, gan arī citu nolīgumu. Neskatoties to, ka Eiropa un dalība valsts apzinās noslēgumus, kādus ir veikušas Japānas iestādes attiecībā uz nepilngadīgiem Eiropas bērniem. Uh, Nu, tagad man ir jautājums, vai kas jums ir prioritāte? Biznesa attiecības eh, eh, ar Japānu vai mūsu bērnu tiesības? Ņemot vērā to, ka Japānas iestādēm eh, ir, ir ļauts desmit gadiem ilgi klāja pārkāpt bērnu tiesības, es aicinu šo iestādi piemērot, nekavēties piemērot sankcijas pret Japānas valsti. Atgādināšu jums, ka ja šie pasākumi būtu veikti pirms gadiem, tad mūsu bērni nebūtu kļuvuši par, par, par šo šausmīgo noziegumu upuriem. Un mēs aicinām, piemēram, trīs eh, konkrētas eh, sankcijas. Pirmkārt, nekavējoties jāizstādē strateģisko partnerattiecību nolīgums, ko pieminēja Vincents. 19. gada mārtā visi 26 mūsu vēstnieki Japānā parakstīja un nosūtīja demaršu Japānas tieslietu ministram, kur tika uzsvērts, ka Japānai būtu jāievēro bērnu tie, tiesību konvenciju atzīstot to, ka Japāna neievēro tiesiskuma un, un, un bērnu tiesību, tātad, tiesību aspektus, un nekas jau eh, nav mainījies kopš tā laika. Gluži otrādi, pēc pāris mēnešiem Pēro parlaments ratificēja uh, satiecku attiecību līgumu, kur uzsvērts, ka abām pusēm jāievēro tiesiskums un, un, uh, un, un uh, tātad cilvēktiesības. Tāpat jāatceļ bezvīzu režīms, un tāpat kā kolēģis ierosināja tīmekļu vietnēs un, un ārlietu tātad, resortu tīmekļos, vajag ievietot brīdinājums par to, ka ceļot uz Japānu jāapzinās, ka bērni var tik pakļaut riskam. Japāna radīs iespēju, ka tā ievēro bērnu tiesības, cilvēktiesības un metājas ar soļiem, kas netiek ievēroti. Japāna rīkojas, eh, eh, nerīkojas labticīgi, daudziem bērniem ir suduši vecāki un arī viņu kultūras saknes. Mēs esam izmisuši. Lūdzu, palīdziet mūsu bērniem. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Sekretārāts mēģināja kontakti, sakontaktēties ar uh, Tātad Horvātijas prezidentūra tomēr ir ieradusies, tā nu teicami. Likās jau, ka nav, bet nu sāksim ar komisiju. Došu vārdu komisijas pārstāvim. Patrīsija Lukai, lūdzu, kur jūs te, te mums esat, jā, tā es, nu, paldies. Paldies priekšstādātāji. Pirmkārtām komisija vēlētos uh, sacīt, ka mēs pilnībā izprotam sarežģīto situāciju, kurā ir nonākuši lūgumraksta autori, kuriem nav nekāda kontakta ar saviem bērniem. Komisija pilnībā apzinās, uh, kāda ir situācija Japānā. Runāja par bērnu atgriešanu, repatriāciju tātad uz, uz viņu um, dzimteni pēc uh, nolaupīšanas vai pastāvīgu dzīves vietu. Un ir to, ka nu, šiem vecākiem nav tiesības uh, īstenot savas apmeklēšanas tiesības, pat ja šīs tiesības uh, teorētiski viņiem, viņiem pienāks un tiesa ir tās piešķīrusi. Un arī šī, šī dalītā um, aizpildniecība Japāna netiek piemērota, jo tikai tad, tad, tad, tad vienam vecākam ir pilna, uh, pilnas aizpildniecības uh, tiesības. Un šī situācija ir līdzīga arī patiesībā Japānas pilsoņiem. Nu, piemēram, ja sievai ir uh, aizpildniecība pār bērniem un viņa apprecējas vēlreiz, tad, uh, tad viņa var adaptēt bērnu iepriekšējās laulības, tad jaunais uh, vīrs var, var to adaptēt pat, eh, tad, tad, eh, pat neinformējot bioloģisko tēlu. Neticami. Mūsdienu no tādā juridiskā kultūrā tas šķiet neticami, bet tā tas ir. Tas pilnībā atbilst tā, eh, tā sauktiem neintervences principam. Japānā civil lietas tiek uzskatītas par, par privātām lietām, Un uh, valsts tur nejaucas. Valsts iejaukšanās tiktu uzskatīta par intrusīvu un nepieņemamu. Nu, nu, sakas līdz ar to ir tādas, ka, ka netiek piemēroti, netiek īstenoti civiltiesiskie nolēmumi valstīm. Nu, esam uh, izstrādājuši vairākas tādas iniciatīvas, lai pirmkārt uh, vērstu Japāņu iestāžu uzmanību uz šo problēmu. Un, Lūguma raksta autori dažas no tām pieminēja, piemēram, 26 eh, vēstnieku kopējā vēstuli un eh, tāpat arī eh, tā, runas un kontaktu politiskā līmenī. Pēc es vēstnieka iepriekšējā ties, tieslietu komisāras Veres Jurovas iniciatīvas viņa sazinājās ar ministru Joko Kanikābu 18. gadā, bet arī viņa nav saņēmusi nekādu atbildi joprojām. Ja Es delegācija Tokijā mēģināja norganizēt um, sanāksmi ar ministru Takashi Yamashita 19. gadā, kur bija gatavi pielāties visu daļbalstu vēstnieku arī, un atkal šī tikšanās tā arī nenotika. Bet ministram bija tikšanās tā ar ES delegācijas vadītāju, un um, Nu, tā bija nu, svarīga tikšanās, lai, lai šis dialogs teikt, paliktu dzīves. Bet, nu, reāli pasākumi tā arī izpalika. 19. Gads, tātad gada jūnijā Francijas prezidents Makrons, Itāļu prezidents Konte un citi informēja Japānas premjeru par šo situāciju un atkal tas palika bez ievērības, bez atbildes. Tagad mums jauns tieslietu ministrs kopš oktobra. Un mēs sāku Nakamori, nu, mēs um, mēģinām sazināties ar, ar, eh, ar viņu. Varbūt, ka viņa un tā ir sieviete, tā tad eh, varbūt izrādīs lielāku pretimnākšanu nekā viņas priekšteči. Nu, sekojot starptautiskam spiedienam, jo, jo ziniet, ka arī nu, citām valstīm līdzīgas problēmas arī ASV, Austrālija un tā tālāk. Mēs neesam vienīgie tātad. Japāna eh, ir nākus klājā jaunu tiesību akta priekšlikumu, tātad civilu cilvēcisko spriedumu īstenošanas akts, tad, lai, lai panāktu to, ka uh, cilvēciskie nolēmumi tiktu ievēroti un, un īstenot. Bet nu, mums ir zinām, šaubas par to, vai šis tiesība akts reāli funkcionēs, vēl viņš patiesībā arī nav stājies spēkā. Tas notiks 2000, nu, šī gada aprīlī jāstājas spēkā šim tiesību aktam. Nu, tad, jā, jūs atgādināt, ka mums ir strateģiskais partnerattiecību nolīgums ar Japānu 31. janvārī. Mums notika vēl viena tikšanās ar uh, Japāņu iestādēm. Jāsaka, ka šis nolīgums vēl nav stājies spēkā. Vēl nav noslēgusies ratifikācija, ne visas dalībvalstis to ir ratificējušas, tātad, bet uh, atsevišķi šī nolīguma elementi tiek provizoriski piemēroti. Un sadarbība par, par sadarbību civiltieskos jautājumos netiek piemērota, bet sadarbība, kas attiecās uz cilvēktiesībām, ir gan. Uh, Tā kā mēs šo jautājumu esam pieminējuši, tātad, nu, tieši cilvēktiesību kontekstā, lūdzot, nu, Japāņiem kaut ko darīt. Uzdot jautājumus par to, nu, kā tad šis, ka šī jaunā starptautiskās mediācijas schēma varētu darboties, ko Japāņu iestādes to iedarbinājušas, tātad tā vēlēt ministrija. Nu, un atsā viņiem tīri par statistiku, nu, cik tad bērni ir atgriezti viņa pastāvīgajā dzīves vietā vai, vai dzimtenē pēc eh, šīs schēmas ieviešanas. Nu, un, eh, jāsaka, ka atbilde bija eh, nu, ne īpaši apmierinoša, teiksim, bet, bet mēs joprojām turpinam šo, šo dialogu. Ne šī nolīguma ietvaros, bet uh, cilvēktiesību dialogu ietvaros patiesībā. Un, Tokijā maijā notiks ES un Japānas uh, galvoņu tikšanās samits. Uh, Nu, tad turpināsim izdarīt spiedienu, turpināsim klauvēt pie viņa durvīm, tā teikt, un uh, mēģināsim panākt konkrētu atbildi. Svinot um, šogad 50. gadadienu bērnu tiesību konvencijai, es delegācija Japānā arī ir mēģinājusi vērst uh, Japāņu iestāžu uzmanību šo jautājumu, ir publicējusi rakstu par Eiropas uh, pilsoņu problēma, problēma Japānā, tad Japānas kādā laikrakstā, bet, eh, nu, problēma ir tāda, ka Japāna pirmkārt pārkāpja starptautiskās konvencijas, nu, piemēram, bērntiesību konvenciju. Un, eh, un tā arī mūsu nu, kultūras ir ļoti atšķirīgas, jo mums Eiropā bērnu labākās intereses uh, tiek traktēts tā, ka bērns arī pēc vecāku teiksim, šķiršanās, jeb, jeb atsevišķināšanās, viņiem ir tiesības kontaktēties ar abiem bērniem. Nu, Japānā tā nav. Japānā, ja vecāki nepienākas atkādības tiesības, tad viņiem tur nav tiesība iejaukties. Viņiem ir tāds kontinuitātes, tāda pēctiesības princips, kas jāievēro, un bērni nedrīkst liek traucēt. Nu, ir svarīgi saglabā šo, šo dialogu, tas turpinās. Mēs domājam par eh, ES diplomātisku demaršu kopā ar mūsu sabiedrotajiem, teiksim, ASV un citiem, kas, eh, kuriem līdzīgas problēmas. Nu, lai tiešām eh, nu, turpinātu izdarīt spiedienu uz Japāņiem un, un turpinātu klauvēties tādā pie viņu durvīm. Runājot par sankcijām, nu, es neesmu tā, kas to varētu komentēt, jo nu, tā nav, nav mana kompetence. Uh, par sankciju piemērošanu jāspriež padomas līmenī visām dalību valstīm kopā. Paldies! Uh, thank you very much! Paldies! Ļoti interesanti informācija. Un tagad es labprāt došu vārdu parlamenta koordinātorei Evai Kopečai. Viņa atbild par uh, bērnu tiesībām. Eiropas parlaments vienmēr ievēro bērnu tiesības, eh, cenšamies strādāt bērnu labākajās interesēs un lūdzu vārds koordinātorei. Thank you, Madam Chair. I... Paldies priekšētātājiem. Izteikšos poļu valodā. Szanowni Państwo, e, usłyszeliśmy przed chwilą... Dāmas un kungi, tas, ko mēs nu pat dzirdējām, bija vecāku liecības, kas e, pēdējos gadus dzīvo bezcerībā. Viņi zina, ka vairs nav palicis īpaši daudz citu darbības ceļu. Eiropas Savienības tiesas un dažkārt arī Japānas tiesas šiem vecākiem ir piešķīrušas konkrētas tiesības, bet tas dažādu iemeslu dēļ galu galā netiek īstenotas Japānā. Ik viens no mums, kas sēž šai zālē, var iedomāties šādu situāciju. Uh, Un var iedomāties, cik grūti ir dzīvot, neredzot jūsu bērnus, nezinot, kur viņi ir, nezinot, kā viņi jūtas, vai viņi ir priecīgi vai bēdīgi. Un daži lūgumrakstu iesniedzēji, kas ir kopā ar mums zālē, jau 18. gadā iesniedz savus pirmos uh, lūgumrakstu pieprasījumus koordinatoriem, un man ir ārkārtīgi žēl, ka šīs lietas vēl ar vienu nav tikušas atrisinātas lai gan ir bijušas dažādas intervences, un dažkārt ļoti augstā diplomātiskā līmenī. Mēs saskaramies ar pavisam konkrētiem lūgumrakstiem šodien, un es saprotu, ka runa jau nav tikai par šiem lūgumrakstiem, tā ir sistēmiska problēma, kas izriet eh, no juridiskiem jautājumiem un arī Japānas kultūras aspektiem. Uh, nespēja īstenot kopīgu aizbildniecību pēc šķiršanās, un tāpat arī nespēja bērnus apmeklēt, ir ārkārtīgi kaitējoša. Tā kaitē pašiem bērniem. Bērni zaudē ne tikai otru vecāku, bet eh, saskari ar kultūru un ar valodu, kas veido daļu no bērna identitātes. Vecāki visā pasaulē, Eiropas Savienībā, Amerikā, Austrālijā, uh, Un, bet arī pašiem Japāņu vecākiem ir jāsaskars ar līdzīgām problēmām. Pēc tam, kad laulība tiek šķirta, jūs šķirties ar savu Japāņu partneri, jums parasti ir ļoti ierobežotas iespējas kontaktēties ar bērnu. Un nereti runa ir par uh, absolūtu kontaktu trūkumu. Nu, un kā bērnu tiesību koordinātori Eiropas parlamentā, es gribu uzsvērt lūko. Es vienmēr nosodīšu uh, jebkuras valsts īstenotu tiesību neievērošanu. Tas viss ir atrunāts bērnu tiesību konvencijā, un nav nekāda starpība, vai tā ir Eiropas Savienības valsts vai kāda cita pasaules valsts. Ja kāda valsts apgalvo, ka ir demokrātiska un civilizēta, tad tai ir jāizteno tiesu nolēmumi. Ja vien runa nav par vardarbību, abiem vecākiem Gadījumā, kad uz spēles ir likta bērna labklājība, abiem vecākiem ir tiesības uzturēt saziņu ar bērnu un veidot patiesas bērna vecāka attiecības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi ikvienam bērnam. Nav runa tikai par maziem bērniem. Tas ir tikpat svarīgi arī pusauģu vecumā, un arī tad, kad pusaudzis jau kļūst par pieaugušo. Nu, šobrīd mēs faktiski gaidām, kad kaut kas mainīsies Japānas tiesību aktos. Tas notiks pēc pāris mēnešiem, un teorētiski tam vajadzētu ļaut repatriēt nolaupītos bērnus. Jautājums ir, vai šīs tiesiskās izmaiņas reāli darbosies praksē. Nu, diemžēl esam dzirdējuši dažādus ekspertus, kas apšauba arī jauno uh, tiesību aktu efektivitāti Japānā. Tomēr es domāju, ka dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc jebkādi jautājumi, kas ir saistīti ar bērnu un vecāku tiesībām, ir pelnījuši būt par prioritāti. Un tāpat, ja runa ir par viedokļu apmaiņu ar Japānas iestādēm, esmu runājusi ar eh, Eiropas Savienības Japānas delegācijas pārstāvjiem šajā parlamentā, un es ceru, ka arī Japānas delegācijas dalībnieki tagad ir labi informēti šais jautājumos, un es ceru, ka nākamajā starpparlamentārajā tikšanās reizē starp Japānu un Eiropas Savienību šis jautājums tiks minēts. Un uh, tāpat esmu arī izmantojis izdevību runāt ar augsto pārstāvi ārlietās. Jo es tiešām gribu, lai šis jautājums tiktu minēts arī sarunās par jauno strateģisko partnerību ar Japānu. Es zinu, ka Francijas senāts arī ir vērsies pie Eiropas komisijas ar līdzīgiem aicinājumiem, un es ceru, ka reakcija būs pozitīva. Dāmas un kungi, runājot par vecāku un ģimenes tiesībām, ja runa ir par bērnu nolaupīšanu vai aizbildniecību pēc šķiršanās, šie jautājumi ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ar ko strādā mans birojs. Es varu apliecināt, ka man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šī ir pirmā reize, pirmā sanāksme, kad man ir iespēja izteikties kā koordinātorai, tāpēc gribu teikt jums paldies, kas ir aicinājuši mani uz šodienas lūguma rakstu komitejas sanāksmi. Es uh, gribu teikt, ka es ceru, ka mums nebūs pārāk bieži jātiekas, es ceru, ka nebūs pārāk daudz gadījumu, kas ir saistīti ar bērnu tiesībām, lai gan es zinu, ka realitāte ir pavisam pretēja. Uh, Un jūs jau arī zināt, cik daudz lūgumu rakstu parlaments saņem tieši šajā jomā. Tiešām gribu paust nožēlu attiecībā uz šiem lūgumrakstiem un arī vēstulēm, ko saņem mans birojs. Mums ir jāaizsargā bērnu tiesības, mums ir jāaizsargā Eiropas pilsoņu bērnu tiesības. Mums ir uh, jāsadarbojas, kā tiesiskā tā arī administrīvā līmenī, ja runa ir par bērnu tiesību aizsardzību. Un tas viss ir balstīts arī uz Eiropas parlamenta biroja lēmumu. Varu apliecināt, ka esmu jūsu rīcībā, gan ja runa ir par lūgumrakstu iesniedzējiem, gan arī lūgumrakstu komitejas dalībniekiem. Es ceru, ka turpmākajos mēnešos mums izdosies rast uh, iedarbīgu mehānismu, lai apmainītos ar informāciju šajos tik jutīgajos sarežģītajos jautājumos. Mana biroja durvis ir atvērtas ikvienam no jums. Ikvienam, kurš vēlas darboties bērnu tiesību aizsardzībā un veicināšanā. Paldies Kopačas kundzei! Iespēja izteikties komitejas dalībniekiem. Lūdzu! Jāsaka, ka esmu dzirdējis absolūti neticamas lietas. Man šķiet, tas zināmā mērā ir izglītības trūkums. Mēs visi esam vēstures grāmatās lasījuši, ka 17. gadsimtā Nīderlandiešu jūrnieki Nagasaki bija spiesti dzīvot konkrētā pilsētas daļā, un ja viņa gadījumā radīja bērnu ar Japānas sievieti, nu taču šim bērnam bija jāpaliek Japānā uz mūžiem. Nu, man likās, ka 21. gadsimtā nekas tāds nav iespējams. Uh, Bet faktiski visās, visās lūgumrakstu iesniedzēju runās mēs dzirdējām, ka Eiropas Savienības centieni līdz šim nav devuši nekādus rezultātus, un tas ir ārkārtīgi skumji. Nu, protams, ka mēs nevaram noslēgt uh, šos lūgumrakstus, tie ir jāsaglabā atvērti, manuprāt, šai ziņā zālē valda vienprātība. Šobrīd trūkst skaidras spēcīgas Eiropas parlamenta nostājas. Es saprotu, ka daudzas eh, dalībvalstu valdības ar šiem jautājumiem cīnās, tāpat arī komisija un uh, augstais pārstāvis ārlietās, bet parlaments vēl to nedara. Tāpēc mums tiešām ir eh, jāsaliek galvas kopā un jānāk klājā ar stingru nostāju. Un vēl kāds ierosinājums būtu, protams, aicināt augsto pārstāvi ārlietās apmeklēt mūsu komiteju un pastāstīt, ko mēs varam panākt. Lūdzu, Evī kundze. Es izteikšos pirmais. Saka Korāla kungs. Paldies! Pirms pāris eh, mēnešiem mēs secinājām, ka pastāv šie ārkārtīgi satraucošie apstākļi, eh, kas ietekmē Eiropiešu bērnus un eh, vecākus Japānā. Par spīti valdību centieniem neredzam nekādu progresu. Pat ja premjeras Šinsuāde 20. janvārī norādīja, ka 22. gads būs ļoti būtisks Japānas un Eiropas Savienības diplomātiskajās attiecībās. Viņš apņēmās tik tiešām risināt starptautiskos jautājumus, tomēr nekas nenotiek. Nevaram pieņemt to, ka vairāk nekā simts franču bērnu un vairāk nekā tūkstoši Eiropas bērnu dzīvo Japānā bez jebkāda kontakta ar viņu Eiropas vecākiem un ģimenēm. Uh, Un nu, tā tas ir Vincenta un Tomaso gadījumā. Viņi ar mums sazinājās, paužot eh, cerību gūt konkrētas atbildes. Nu, un mēs arī šodien dzirdējām viņu beļīgos stāstus. Nu, varbūt, ka mums ir pienācis brīdis nožēlot, ka balsojām par noliegumu ar Japānu. Uh, Vai arī varbūt jāaicina komisija pārskatīt šo te strateģiskās partnerības nolīgumu un domāt par to, vai tik tiešām nevaram iedarbināt cilvēktiesību ievērošanas klauzulas, jo cilvēktiesības ir pārkāptas, ir pārkāpta konvencija par bērnu tiesībām. Es ceru, ka komisija izmantos visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai panāktu ātru vienošanos ar Japānu, ka tiks domāts par visām iespējām, kā izdarīt spiedienu uz Japānas valdību ir jāceļ trauksme, varbūt jāizmanto tiešniecības attiecības. Šogad Japāna uzņems Olimpiskās un Paralimpiskās spēles vasarā. Un tas ir pasākums, kas pievērsīs miljoniem cilvēku uzmanību Japānai. Nu, un, protams, tam visam sekos arī plašsaziņas līdzekļi. Nu, varbūt Tā ir viena no izdevībām izdarīt spiedienu uz Japānas iestādēm. Daudzi vecāki, īpaši Itālijas, Vācijas un Francijas vecāki, gaida, kad problēma tik tiešām gūs nepieciešamo uzmanību. Viņi gaida atbalstu un palīdzību no Eiropas Savienības. Nu, es mēģinu iedomāties, kā jūtas tēvi, kuriem ir liektas viņu pamatiesības, tīri balstoties uz viņu valsts piedarību. Uh, es eh, kā tēvs nevarētu gaidīt pat ne minūti ilgāk, lai tiktos ar saviem bērniem, tā kā es jūs pilnībā saprotu un ir pienācis laiks eh, pāriet no vārdiem uz darbiem. Paldies! Vinca kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, manuprāt, ir tiešām aizkustinoši stāsti, ko mēs dzirdējām no lūgumrakstu iesniedzējiem, un saku viņiem paldies, eh, ka esat ieradušies un dalījāties šajos stāstos. Daudz kas ir ticis pateikts. Uh, tiešām pārsteidzoši, ka nav paredzēts risinājums, un šobrīd mēs pat nesaņemam nekādas atbildes no Japānas iestādēm. Cik es saprotu, tad uh, nav ne rakstisku, ne mutisku atbilžu. Nekādas reakcijas no Japānas puses par šiem jautājumiem. Nu, tas nozīmē, ka šobrīd nav iespējams rast nekādu risinājumu, jo nenotiek pat dialogs, kas varētu mūs tuvināt risinājumam. Mūsu valstu un valdību vadītāji ir centušies, uh, Francijas un uh, Itālijas valdību pārstāvi, piemēram, uh, Mm, pilnīgi iespējams, ka mums ir jāstiprina sadarbība dalībvalstu starpā, kam ir šīs kopīgās intereses izdarīt spiedienu uz Japānas valdību. Man šķiet, mēs kā logumrakstu komiteja un uh, kā Eiropas parlaments, nu, ko mēs varam darīt? Tāds ir jautājums, kā mēs varam palīdzēt logumrakstu iesniedzējiem. Es atzinīgi vērtēju Evas Kopačas teikto un ierosināto. Ko mēs varētu darīt tālāk? Mēs tik tiešām varētu Eiropas parlamenta Japānas delegācijai ierosināt, ka nākamajā samitā maijā viņi varētu šos jautājumus aktualizēt, pamatojoties uz mandātu, kas nāktu no lūgumrakstu komitejas un Eiropas parlamenta. Tāpat atbalstu priekšādātājs ierosinājumu nāklājā ar pašiniciatīvas atzinumu, kurā būtu runāts par to, cik satraukti mēs esam par šiem jautājumiem un ka vēlamies iespējami ātrāku risinājumu. Protams, paturot prātā kultūras atšķirības, bet jebkurā gadījumā mēs taču visi dzīvojam civilizētā pasaulē. Japāna ir viena no vadošajām pasaules ekonomikām. Un šis tituls uh, nāk kopā ar atbildību attiecībā uz cilvēktiesībām, bērnu tiesībām. Tā kā es varu tikai atbalstīt jebkādas iniciatīvas, ko mēs īstenot Eiropas parlamentā. Un vēlreiz gribu paust līdzjūtību lūgumrakstu iesniedzējiem. Paldies! Paldies! Maestras kundze! Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlētos teikt lūgumu rakstiem, ka mēs viņus pilnībā atbalstam, šos lūgumu rakstu autors, un mēs esam ļoti iesaistīti darbā pie šī lūguma rakstas, ļoti rūpīgi sekojam līdzi informācijai, mēs nodevām šo informāciju arī uh, citiem kolēģiem, jo parlamentam arī kaut kas ir jādara un nevar būt kādi aizbildinājumi vai tradīcijas vai kaut kāda kultūras piesaukšana, kultūra vai vēsture nav eh, kaut kas, eh, kas varētu ļaut to, ka tiek pārkāptas bērnu pamatiesības un arī vecāku mm, eh, tiesības būt saskarsmē ar bērnu, tāpēc varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Nedaudz arī saistībā ar kolēģu teikto, es piekrītu tam, ko teica deputāts Kopaks un uh, arī vēl turpinot to, ko teica kolēģis Vincents, es arī ierosinātu veikt pašu iniciatīvas ziņojumu, nevis, ka mēs tikai nododam tālāk šo gadījumu, kas ir eh, acīm redzams pamatiesību pārkāpuma gadījums un tiek pārkāptas bērna tiesības. Mums tas jānosūta visām uh, Eh, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Savienības mediātoram, eh, arī eh, Eiropas delegācijai attiecībām ar Japānu, un mēs varētu vēl paralēli tam strādāt pie pašiniciatīvas ziņojuma, kur būtu runa par šo situāciju, un kas parādītu, mm, ka mums ir jāstrādā kopā, jo mēs kopā varam strādāt spēcīgāk un aizsargāt savus bērnus gadījumos, kad eh, tiek slēgtas laulības eh, Japānā, lai novērstu šādas tam līdzīgas situācijas. Mēs nevaram skatīties uz citu pusi un uh, tikai to slēgt un nodot tālāk. Mums arī ir jāapņemās darīt ko vairāk, kā tikai vārdos paust savu atbalstu, vajag arī kādu iniciatīvu, kas runātu ne tikai par pašu situāciju, kas tiktu nosūtīta, bet lai mēs arī kādus risinājumus varētu piedāvāt. Paldies! Madam Maistre! Paldies, Maistres kundzei! Un tālāk lūdzu vārds eh, komitejas vicepriekšādātājai Štanukai. Paldies! Eh, tiešām paldies, ka vēršat mūsu uzmanību uz šīm lietām. Es nezināju, ka šī problēma ir tik aktuāla. Un tas nozīmē, ka arī sabiedrībā trūkst informētības. Mēs lūgumrakstu komitejā ļoti bieži strādājam ar bērnu nolaupīšanas problēmām dažādās situācijās. Uh, ja runa ir par starptautiskām laulībām, uh, arī Eiropas Savienības dalībvalstu starpā. Un arī ja runa ir par trešajām valstīm. Uh, Nu, jāsaka, ka man varbūt kā matemātiķei ir eh, labas attiecības ar Japānu, bet tai pašā laikā nekad nebija dzirdējis par šo problēmu. Es arī gribu pievienoties visiem ierosinājumiem. Tik tiešām mēs varētu runāt ar eh, mūsu Japānas delegāciju un darīt šo informāciju zināmu visiem parlamenta deputātiem un arī strādāt ar uh, plašsaziņas līdzekļiem. Nu, un tas ir arī aicinājums jums, uh, lūguma rakstu iesniedzējiem. Um, tik tiešām ir jācenšas iespējami vairāk uh, šo lietu popularizēt sabiedrības acīs, un, protams, tikai jūs atbalstām. Paldies! Un tagad lūdzu Eviju kundze. Intervenire anche io a difesa di queste petizioni e faccio eco ai colleghi. Paldies, es arī vēlētos atsaukties uz kolēģi teikto, izteikties par šiem lūgumrakstiem. Daudz kas jau ir ticis teikts. Es jutos ļoti nērti un man pat eh, tirpas skrēja pār kauliem, jo Situācija ir tiešām šausmīga. Es vēlējos no sirds jums paust mm, savu līdzjūtību, jo situācija ir nepieņemama. Ir bijušas vēstules, paziņojumi vairākos līmeņos, kas tā arī uh, neguva atbildi. Tas ir ļoti nopietni. Es pievienojos Karaukungam, ka ir jāturpina dialoga ceļš, diplomātijas ceļš, jāsūta vēstules augstiem pārstāvim, ir jāiesaistās Horvātijas prezidentūrai, arī Eiropas parlamenta delegācijai attiecībām ar Japānu. Un pašai lūgumrakstu komitejai vajadzētu nosūtīt vēstuli. Mēs nevaram arī neņemt uh, vērā sankciju iespēju. Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par sankcijām, slē, domājot par tirzniecības uh, līguma slēgšanu, jāatsaucas uz cilvēktiesību klauzulu ievērošanu. Mums būtu jāprasa, lai šāds ceļš tiktu ievērots, jo mēs nonākam tādā brīdī, ka ir jāparāda, ka Eiropas Savienība ir vienota, ka tā runā vienā balsī, uh, aizsargājot svētos principus, kas ir pamata tiesības, aizstāvēt bērnus, aizstāvēt vecākus, kas cieš no tā, ka netiek ievērotas tiesības, un tā tas e, turpinās. Paldies! Jena pal e, komplementālu kolēģi u kol. Nākamajam kolēģim vārds. Agius Balsaludba. Es vēlētos e, teikt, ka ir ļoti emocionāli un šokējoši uzklausīt e, lūgumrakstu iesniedzēju stāstus. Jānorāda, ka 2016. gadā lūgumrakstu komiteja piedāvāja rezolūciju par līdzīgu raksturu problēmām problēmām, kādas bijām novērojuši ne tikai Japānas sakarā, bet arī citu trešo valstu gadījumos. Nu, tieši par šīm tēmām un uh, par Bri Brisels 2A regulas īstenošanu ir svarīgi, lai mēs tagad rīkotos un uh, lai mēs ejam tālāk. Un šie vecāki, kuru bērni, kaut arī viņi nedzīvo Eiropas Savienības dalību valstī, uh, Nu, jāceras, ka viņi ir joprojām mēs pilsoņi un jārod risinājums. Mums beig beigās viņi ir jāaizsargā. Tamdēļ e, S un D grupa atbalsta šo lūgumu rakstu, un mēs arī dzen lūdzam, ka mm, ar e, augstā pārstāvja Borēla kunga starpniecību mēs izdarītu vairāk spiediena šajos gadījumos un arī līdzīgos gadījumos, kad Eiropas e, bērni un bērni vecāki, kas piedzīvo šādas eh, nelaimīgas situācijas, eh, varētu saņemt eh, risinājumu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Salibas kungs, pēdējais runātājs. Teikšu dažus vārdus mm, savā valodā. Es varu teikt, ka ka mēs respektējam kultūras, atšķirības, tradīcijas, jā, to tā var apgalvot, tomēr to nekādā ziņā nevar izmantot kā aizbildinājumu tam, ka tiek pārkāptas vecāku tiesības, vecāku tiesības ēst dalību valstīs. Tas ir absolūti fundamentāli. Un es ticu tam, ka mēs eh, šajā ziņā esam vienisprātis komitejām. Es arī eh, ticu, ka šajā kontekstā mums eh, vajadzētu sagatavot oficiālu vēstuli augstajam pārstāvim Eiropas komisijā Borelkungam kungam Tas ir viņa amata pienākumu aprakstā, viņa uzdevums. Ne jau tikai Eiropas parlamentam ir jāizdara politiskais spiediens. Tam ir jābūt paceltam ES diplomātijas līmenī, ES ārējo attiecību mm, līmenī. Un tagad vēl iespēja atbildēm divas minūtes katram. Thank you very much. Liels paldies. Lai nu, izvairītos no kādiem pārpratumiem, es vēlētos precizēt dažas lietas. Pirmkārt, kāpēc jūs priekšā ir tikai tēvi? Mātes ir uh, arī skartas, jo lūgumrakstā ir pieminēta viena franču māte. Mums ir arī sabiedrotie, arī ir bijusi Austrālijas māte, kura šķirta no bērna. Uh, Kas attiec uz uh, kultūras aspektu Japānas sakarā, tas tāds aizbildinājums, ja mēs runājam par konvenciju par novēršanu genocīda mm, uh, noziegumiem un sodīšanu, uh, tad garīgais kaitējums arī ir kaitējums, un PVO arī ir atzinusi, ka vecāku attālināšana ir kaitējums. Šie aiz eh, nolaupītie bērni principā kaitē arī eh, kopējai labsajūtai un ir eh, simtiem bērnu Japānā, kas, kuriem ir liekta saskarsme ar vecākiem. Pēdējo gadu mm, laikā kopā šo bērnu skaits ir 3 miljoni. Un Japānā pilngadība tiek skatīta no 20 gadiem. Uh, Un eh, tad, nu, šāda situācija saistās ar to, ka Japānas tiesneši izmantos specifisku retoriku, lai eh, pamatotu mm, šādu nolaupīšanu. Jūs varat iepazīties ar Japānas tiesas spriedumiem, nekad netiek runāts par nolaupīšanas gadījumiem. Viņi atzīst, eh, ka tāda situācija ir, bet viņi nepiespriedīs sodu par to. Nu, vēl pavisam īss papildinājums. Man divu dēlu gadījums ir visa skaidrākais uh, naida gadījums, jo man ir pilnā izbildnība un man ir netiešā tiešā piemērošanas eh, spriedums piešķirts. Neko Japānā vairāk nevar panākt un mani dēli nav atsūtīti atpakaļ. Jā, nu nezinu, vai es man būs iespēja vēl tikties ar bērniem turpmākajos gados, bet mm, kad mm, viņi noskatīsies mm, šo video, tad viņi noteikti būs pateicības pilni. Es vēlētos uzsvērt, ka laiks ir ļoti svarīgs. Tā ir ļaunprātīga izturēšanās pret bērniem, ja, tie, ja nav iespēja tikties ar vecākiem. Rīcībai ir jāsako nekavējoties. Rīcībai vajadzēja jau uh, iepriekš būt uh, veiktai. Viņi cieši ikdienas. Mēs nevaram gaidīt vēl papildu kādu laiku. Uh, Tā ir daļa no Japānas atšķirības, tā tiek teikts, bet nu tā nu nav. Ja ir kultūras atšķirības, tad kāpēc ir jāparaksta starptautiskas vienošanās? Japāna uh, apstiprināja no konvenciju, bija jāgaida desmit gadi, kamēr visi uh, to ratificēja, un ja nav atbilstības ar nacionāliem standartiem, tad ko tad jūs to parakstāt un izliekaties, ka respektējat bērnu tiesības? Japānai ir arī jārespektē šis uh, Mm, līgums, eh, kas ir eh, ap, parakstīts. Eh, fundamentālās bērnu tiesības ir noteiktas um, līgumā, un ko tad parlaments domā par ekonomisko partnerību respektēšanu, tad, kad pienāks nākamā finanšu krīze, ja viņi nevar respektēt bērnu tiesības, kāpēc jārespektē tirzniecības noliekumi, ja viņi nevar to atļauties. Es būtu ļoti nobažījies, ka Eiropas likumdevējs par Japānas spēju ievērot uh, jebkādas vienošanās. Tas eh, man eh, par to ir sakāms. Lielas paldies! Mums tas ir jāatrasina pēc iespējas ātrāk. Neusticieties Japānas iestādēm, kad viņi saka, ka viņi pēta šos jautājumus. Viņi tos darījuši pēdējo 20 gadus. Viņi ir tiešām jāsapūrina. Paldies! Es vēlētos vēl piebilst eh, vienu lietu. Mums vairs nav risinājumu, mēs neko jaunu vairs nevaram izdarīt. Vecāku tiesības mums ir apmeklējumu tiesībām mums jābūt jau mm, uzreiz, un ja mēs to darītu, tad eh, mūs ieliks cietumā, kā tas Austrālijas eh, mm, tēvam notika. Viņš 45 dienas pavadīja apcietinājumā, tāpēc, ka mm, viņš eh, mēģināja tikties ar savu bērnu. Mēs esam vecāki, viņiem ir mūsu DNS, bet mēs viņus neredzam, un uh, ja mēs mēģinām ar viņiem tikties, mēs varam nonākt cietumā, un tas var tikt izmantots arī pret mums. Mums vairs nav cerību. Ja jūs kaut ko darīsiet mūsu labā, lūdzu rīkojieties ātri, jo bērni aug ātri, un viņi ātri vien var aizmirst savus Eiropas vecākus. Esam tiešām izmisuši. Lielas paldies! Patiešām ļoti saviļņojoši. Jā, nu, konkrētie soļi. Vispirms mums vajadzētu atvērt procedūru, otrkārt mums, manā ieskatā, būtu jāraksta Eiropas Savienības augstiem pārstāvim ārējās attiecībās un prasīt konkrētas rīcības šī jautājuma risināšanām. Treškārt, mēs varam rakstīt Japānas ES delegāciju pārstāvjiem, arī Japānas vēstniekam Eiropas Savienībā. E, piedāvāja arī e, rezolūcijas projektu pieņemt e, par šo tematu. Ja piekritīsit, vai jums varbūt kaut kādi komentāri, mēs pilnībā piekrītam no S un D. Arī ETP pilnībā jūs atbalsta. Mums vajadzētu arī nākamajā plenārsesijā februārī pieprasīt punktu darba kārtībā, debates un rezolūcijas priekšlikumu un arī informēt uh, parlamenta delegāciju attiecībām ar Japānu par šo problēmu. Lielas paldies par atbalstu. Lūdzu, Korau kungs, Ignacio. Es pilnībā piekrītu kolēģiem. Bet eh, tā kā ir jārīkojas ātri, mēs nevaram gaidīt eh, ilgi. Ir jāprasa arī Eiropas parlamenta prezidentam Sasolīkungam, ko darīt. Mums ir jārīkojas uzreiz ātri ar komisiju, nevis jāgaida un jārunā ar ES eh, e Japānas delegāciju. Ja mēs uzreiz uh, izveidosim eh, SPA eh, sankcijas, tad Japānai būtu jāreģē ātri. Mēs nevaram gaidīt eh, uz Japānas ES delegācijas kaut ko darīšanu vai nākamo plenāru sesiju. Mēs varam tiešām mudināt prezidentu ātrāk ko darīt, prasīt komisijai ātrāk izstrādāt kādas sankcijas. Mēs varam rīkoties ātrāk, mēs varam līdzparakstīt vēstuli. Uh, un darīt, kā es ieteicu. Labi, jums ir taisnība. Mēs varam informēt par situāciju Eiropas parlamenta prezidentu un, protams, arī par to izteikties nākamajā plenārsesijā. Paldies! Beidzām sanāksmi. Labu apetīti!